Welcome to the meeting. Laipni lūdzam sanāksmē. Visas valodas eh, šodien ir pieejamas, izņemot eh, maltiešu un horvātu valodu. Es arī vēlos painformēt par apmeklētāju grupu, kas eh, ir zālē, vai arī tās grupas, kas ieradīsies vēlāk. Visu pirms Havī Lopes kungs ataicinājis um, viesus um, 30. Um, Mm, viesus no uh, sociālistu uh, grupas, kas pārstāv uh, Katalānijas nelielu reģionu Valēs Orientālu. Mm, viņiem šie viesi mums pievienosies pusdivpadsmitos, un Elizabete Marančartie kundze droši vien arī ieradīsies drīz ar, ar saviem apmeklētājiem, ar savu apmeklētāju grupu, 21 cilvēks. Uh, Uh, būs klāt. Viņus interesēs uh, mūsu diskusijā par ēs attiecībām ar um, Afriku. 15 pār 11 viņi būs ar mums. Un uh, nu, Katūlis kungs ir um, um, uzaicinājis viesus no Grieķijas, uh, kurus interesē tieši nodarbinātības lietas, Viņi jau šeit ir zālē. Laipni lūdzam. Um, es uh, atgādinu jums, uh, ka mums ir paredzēta sociālā pīlāra uh, samits um, Gēteborgā 17. decembrī. Mūsu, dažus no mums vismaz uzaicināja piedalīties Kunevas kundzi, mani pašu, Necerīšu kungu, Hadoru Driges kungu, Kalvēšanu Bolkungu un vēl dažus kolēģus. Un tad mēs visi piedalījāmies šajā sanāksmē, tā tas bija novembris, nevis uh, decembris, atvainojiet. Mm, sanāksme bija ļoti pozitīva. Mūsu darba kārtības izpratnē. Tā kā labi, ka mums bija iespēja piedalīties, diskusijās, kas bija ļoti konstruktīvas. Trešais punkts darba kārtībā. Debriefings pēc trialoga kārtējas sanāksmes. Agnese, apsēdies lūdzu, mēs tevi gaidām. Pirmā sanāksme notika Strasbūrā. Tā bija ļoti laba. Efektīva, ar labiem rezultātiem. Labs izies punkts. Nākamie trilogi ir jau ieplānoti 28. novembrī Briselē, 4. decembrī arī Briselē un 13. decembrī Strasbūrā. Es nezinu, vai varam būt optimistiski, bet eh, pēc pirmā trialogas, eh, pirmās trialogas sanāksmes eh, iespējams, ka mums izdosies arī vienoties 13. decembrī, vismaz cerēt uz to varam. Un tagad vārds Jongeras kundzei. Pastāstiet uh, vairāk par pirmā trialoga rezultātiem. Arī par plāniem attiecībā uz ēnu referentu sanāksmēm un par darbu, kas vēl jāizdara. Paldies priekšsēdētājiem! Daļēji jūs jau pastāstījāt par notikušo. Man arī liekas, ka iesākums bija visnotaļ pozitīvs. Šis trialogs, protams, ir sarežģīts. Te ir um, daudz um, tematu jāskata, par um, kuriem ir domstarpības ne tikai ņemot eh, padomas priekšlikumu un mūsu mandātu, bet arī ņemot eh, padomas eh, tekstu un EP nostāju. Pirmajā trilogā mēs mēģinājām izskaidrot, kādas tēmas interesē mūs šeit visvairāk Padome komisija darīja to pašu. Nu, tagad uh, situācija kļūsi skaidrāka. Līdzreferente tūlīt pat ieradīsies, ne jau ceļā. Tagad mums ir priekšlikums no padomes par tēmām, mm, kuras vēlamies skatīt šo trīs sanāksmju laikā. Uh, kuras jūs pieminējāt priekšsādātājs kundze. Un tik tiešām mums tagad ir ļoti ambicioza padomas eh, prezidentūra, bet es aprunājos eh, pirms sanāksmes ar Bulgārijas eh, pastāvīgās pārstāvniecības cilvēkiem, un viņiem šķiet šī arī prioritāte. Uh, Tātad, ja Igauniem neizdosies pabeigt šo dosie, tad uh, uh, Bulgāri to pārņems. Runājot par saturu, droši vien tas būs sarežģīti, bet uh, daudziem mūsu ekspertiem ir uh, lielas ambīcijas, lai virzītos uz priekšu, un, godīgi sakot, esmu visai pozitīvi noskaņot. Paldies! Vai jums ir jautājumi Agnesei šajā brīdī? Jūta arī ir klāt. Laipni lūdzam. Tu esi atpakaļ parlamentā. Hmm. Mēs tev esam ļoti pateicīgi. Nākamā ainu referentu sanāksme par šo tēmu ir 27. novembrī pulksten astoņos. Astoņos no rīta. Viena stunda. Nē, tad tomēr pulksten 18. vakarā viena stunda ir ieplānota šai sanāksmei. Un tas arī viss. Jūs zināt, eh, mums bija neliels konflikts ar TRAN komiteju par ceļa transportu sektoru. Bet šeit ir panākta vienošanās. Andrēs, varbūt tu vari mūs painformēt pamatojums šeit ir uh, reglament, tad uh, procedūras 54. pants, un par to ir panākta vienošanās. Nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir protokola pieņemšana 16. oktobra un 19. oktobra sanāksmes. Varam apstiprināt abus protokolus ļoti labi. Ceturtais punkts darba kārtībā ir Eiropase. Tagad 19. Eh, novembrī notika otrais trialogs šajā jautājumā ar ļoti labu progresu. Un tagad eh, Tomas Mans mūs painformēs par eh, rezultātiem un par turpmākiem soļiem šajā jautājumā. Mana kungs, liels paldies priekšsēdētājas kundze, dargie kolēģi. Eiropas varētu kļūt par Eiropas e, zīmolu, runājot par prasmēm un kvalifikācijām, jā, darīsim visu pareizi. Vēlamies, lai tas būtu brīvprātīgs instruments, tas ir pareizi, tas mums ir svarīgi, un šķiet, ka par to ir vienošanās 19. novembrī. Padomu sākā šeit pat Briselē mums bija iespēja runāt par turpmāko rīcību, vai pastāv iespējas vienoties visām trim iestādēm. Visu pirms vēlos pateikties sekretariātam, sanāksmē bija labi sagatavota, bet arī paldies tehniskam komandām no komisijas un, un padomes. Es šķiet, ka komandas garā mēs varējām pavirzīties uz priekšu. Šis komandas gars, gars eh, ne visur valda, kā mēs redzējām arī eh, manā valstī šis nedēļas nogalē. Eh, bet šķiet, ka mūsu tekstā tagad ir izstrādātas labas, precīzas definīcijas. Es varu komitejai pastāstīt, ka nodarbinātības komitejai ir daudz līdzību ar attiecībā uz priori prioritātēm ar kultūras komiteju. Uh, 72 punktos eh, mums bija iespēja vienoties, un tas tā jau trešdaļa eh, problēmas ir ar eh, prasmju inteliģenci. Par to vēl ir domstarpības, un līdz ar to nākamajā anu referentu sanāksmē 14. novembrī mēs pieprasījām atlikt vēl šī jautājuma izskatīšanu, jo nebija vienošanās. Bet uh, griba panākt kompromisu mums ir. Un kad pārvarēsim šo šķērsli, nu tad uh, varēsim konstatēt patiešām labu progresu. Darbs rit tiešām labā gaisotnē, gan Briselē, gan Strasbūrā. Uh, politiskā griba mums visiem ir, vēlme gūt labus rezultātus arī. Mm, tad nākamais trialogs notiek notiks 7. decembrī, vai tas būs pēdējais, eh, nu, tas būs atkarīgs no paralēliem darbiem. Ap šo laiku paredzēta arī ēnu referentu sanāksme parlamentā. Nu, Šeit tiešām ejam pareizajā virzienā, un ja vienosimies eh, ar komisiju un padomi, tad varbūt šīs eh, prezidentūras beigās varēsim šo Eiropas mēroga zīmolu arī piedāvāt. Man bija prieks jūs painformēt par panākto progresu šajā jautājumā. Paldies mana kungam. Varbūt um, kāds vēlas izteikties par Eiropasas diskusiju. Nu, diskusijas rīt tā kā ieplānots šķiet, uh, pat ja varbūt mēs tik cieši tam nesekojam. Uh, Kā ēnu referente es varu papildināt nedaudz no savas puses. Kā jūs teicat, mana kungs tiešām notiek um, šo prasmju diskusijā par prasmju inteliģenci. Un uh, dažreiz uh, formulējums jau mm, it kā iepriekš paredz uh, zināmas prasības, kuras mēs nemaz nevēlamies izvirzēt. Uh, bet eh, mēs paskatīsimies, kā to atrisināt. Visi vēlamies eh, nonākt pie kopsaucēja un tiešām cerams, ka 7. decembra trialogā mums izdosies teikt pēdējo vārdu par šo dosjē. Ja neviens teica nevēlas runāt, prasmes kā mēs tās pazīstam, noteikti kļūs svarīgākas eh, nākamā gada laikā, varbūt pat svarīgākas nekā līdz šim. Eh, vai mums ir eh, kolēģi no komisijas, kas pārstāv notarbinātības ģenerāldirektorātam? Jā, lūdzu. Jā, paldies, man sauc Alisana Kraba no mm, Nodarbinātības ģenerāldirektorāta prasmju un uh, nodarbinātības, tas ir prasmju un kvalifikācijas departamentā strādāju un līdz ar to tieši skatu šo jautājumu. Pievienošos manikungam, panāks labs progress. Komisija gatava iesaistīties uh, īpaši tehnisko komandu darbām uh, vēl aktīvāk, interesēt tās puses ļoti vēlas piedāvāt labāku apmācību darba tirgus dalībniekiem, piedāvāt modernizētāku Eiropas un, kā Tomas Mans arī teica, diskusijas rit uz priekšu un šķiet pareizajā virzienā. Protams, priekšlikumu vēl skata un jau uh, ilgi uh, Mēs to esam skatējuši padomē, bet uh, mērķis, mūsu mērķis ir un paliek uzlabot situāciju uh, darba tirgu un piedāvāt darba tirgus uh, dalībniekiem labākas opcijas, izvēloties kvalifikācijas celšanas kursus apmācībai pārapmācību. Un šķiet, ka mums arī izdosies nākamo nedēļu, cerams, vai mēnešu laikā. Un pēdējais vārds mana kungam. Paldies! Ja mēs tiešām mēģinām meklēt kopsaucēju, mēģinām vienoties, lai beigu beigās uh, uh, mums tiešām būtu šī Eiropase un cerams, ka tā piedāvās uh, vēl vieglāku un labāku mobilitāti visiem darba tirgus dalībniekiem Eiropā. Labi, Nu, tad divas minūtes, lai sameklētu balsošanas kartes, un tad sāksim balsot. Ah, Someone will sit here. Wait. Yeah, yeah.

Okay, you... Labi. Vai visiem ir uh, ievietots balsošanas kartas balsošanas iekārtās? Ja jā, tad varam sākt ar pirmo punktu, kas ir atzinums uz Eiropas globalizācijas fonda pieprasījumu attiecībā uz retail to Finland. Un tagad sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad par mazumtirdzniecības jautājumu. Un tas ir pieņemts ar 30 balsīm par. Other... Otrs EGF eh, e pieteikums ir Ātika Rītēl, Grieķija. Un šeit arī ir personāla balsojums. Sākam balsot. Is... Beidzam balsot pieņemts 30 balsis par. Vai ir kāda problēma? Yeah. Okay. I was too late, yeah, uh, sorry. Priekšsēdētājs nokavēja balsojumu. Es gribēju balsot pār. Es atvainojos. Nav nekādas atšķirības, es zinu, un tomēr. It always makes a difference. Nu, tomēr katra balss ir svarīga. Tagad pāriesim pie omnibus. SF noteikumi. Kurš par? Kurš pret? Sorry, tas... Es atvainojos, mums jābalso elektroniski par šo jautājumu. Tātad tagad sākām balsot par ESF noteikumiem. Is... Sākam balsot, balsojam un beidzam balsot. Pieņemts 28 balsis pār un in the middle of a voting session. Uh, Fontūlis kungs, vai jums ir problēma? Δεν δουλεύουν κάποια μηχανήματα, κύριε Πρόεδρε. Can someone help Mr. Fontoulis? Jā, uh, ir vairākas uh, balsošanas iekārtas, kas nedarbojas. Varbūt kāds varētu palīdzēt Fontoulis kungam. Labi, tagad darbojas. Vai mums ir jāatkārto balsojums par omnibus? par ESF uh, noteikumiem. Tātad mēs atkārtosim balsošanu par omnibus regulu par ESF noteikumiem. Sākam balsot. Un tagad beidzam balsot. 32, 32 par. Jā. Take another machine. Vienkārši izvēlēties citu balsošanas iekārtu. We'll next... Tagad balsosim par nākamo punktu, par ESEGF un FID noteikumiem, kurš par. Tas ir personāla balsojums. Sākam balsot. Un tagad par četru uh, sadaļu tabulu, par to mēs tagad beidzam balsot. Okay, are... Labi. Vai ir arī rezultāts? 32 par. 2 pret un 6 atturējušies. Tad tagad pāriesim pie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 Few, because... Tagad uh, lūdzu uh, ieņemiet vietas tie, kas ir uh, ieradušies ar, uh, ar nokavēšanos, ielieciet balsošanas kartas balsošanas iekārtās, jo mēs jau balsojam. Okay. Start... Sāksim tagad balsot par uh, Palomas Lopes Bermējo ziņojumu un balsosim par visu tekstu kopumā. Sākam balsot. No, no, no. no it's, a, it's a normal vote. Ordinary okay. vote. Okay. It's a rejection. No, no. It's an ordinary vote. We take an ordinary... Nē, balsosim pārastajā kārtībā. Kurš par šo ziņojumu? Tātad jūs saprotat, ka ja jūs vēl, balsosiet par, jūs noraidīsiet uh, ziņojumu. Tātad, ja jūs balsosiet par, jūs noraidīsiet šo ziņojumu. Un, ja uh, tas tiks apstiprināts, tad visi pārējie grozījumi atkritīs. Kurš par? Kurš pret? That means that... Tas nozīmē, ka jūs par kuru ziņojumu mēs balsojam, jo, manuprāt, cilvēki ir apmulsuši. Mēs runājam par proporcionalitātes testu par uh, pirms jauna regulējuma pieņemšanu par profesijām. Es zinu, ka šī nav ideālā telpa balsošanai, bet, nu, tādu mēs saņēmam. Vai uh, jūs uh, nobalsojāt par šo te ziņojumu, kas ir eh, Lopes Bermejo kundzes ziņojums, uh, Savienības novērtējums pirms jauna profesija regulējuma pieņemšanas. Mēs esam nobalsojuši par pirmo, un tas nozīmē, ka tagad mēs turpināsim balsot. Mēs nerodai, nu, nenoraidām visu šo priekšlikumu, un tāpēc tagad balsosim par pirmo grozījumu, kas ir atsaukts. Tagad otrais grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss, kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. Kompromiss A. Kurš par? Pārbaudīsim pirmo kompromisu. Sākam balsot. And the vote is now closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar 31 balsi pret. A kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 89. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Es atvainojos, tas atkrīt. Tagad 95. grozījums. Kurš par? Par 95. grozījumu. Kurš pret? Atturas pieņemts. 96. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. 97. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 99. grozījums. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. Pārbaudām. Pārbaudām 99. grozījumu. Sākam balsot. Tagad beidzam balsot. Pieņemts 25 valsts par. 101. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Otrais kompromiss. Kurš par? kurš pret atturas pieņemts. Pārbaudām, pārbaudām otro kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot par otro kompromisu. Pieņemts ar 24 balsīm. 104. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Āturas pieņemts. 105. grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. 111. grozījums, kurš par, pret, atturas, pārbaudīsim 111. grozījumu. Sākam balsot. Un tagad beidzam balsot noraidīts ar 23 balsīm. 112. grozījums, kurš par, pret, atturas, man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim 112. grozījums. Sākam balsot, un tagad beidzam balsot. Noraidīts ar 31 balsi. 113. grozījums, kurš par, pret, pret, atturas noraidīts. 114. grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. 115. grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. Trešais kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudām. Pārbaudām trešo kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 33 balsīm. B kompromis. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim B kompromisu. Sākam balsot. And, uh, the vote is now. Beidzam balsot. Pieņemts ar 34 balsīm. Hundred... 107. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Labi, pārbaudīsim 107. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 24 balsīm. Ceturtais kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Piektais kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas. Pārbaudīsim piekto kompromisu. Sākam balsot. Piektais kompromiss. Balsojam un tagad beidzam balsot. Pieņemts ar 25 balsīm. Amendment 138. 138. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas norādīts. 139. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim 139. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 34 balsīm. 140. grozījums, kurš par? Pret atturas noraidīts. 141. grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. Sastais kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. 146. grozījums, kurš pār, pret, atturas, noraidīts. 147. kurš pār, pret, atturas, noraidīts. Amendment 100. 148. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Septītais kompromiss, kurš par, kurš pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim septīto kompromisu. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts ar 24 balsīm. D kompromiss. Nē, es atvainojos. 158. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 159. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim 159. grozījumu un tagad sākam balsot. Beidzam balsot. Jā. Kā jūs redzat? Jā. 160. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Jāpārbauda. 160. grozījums. Sākam balsot. Un tagad beidzam balsot. Tas ir pieņemts ar uh, 22 balsīm. 161. grozījums, kurš pār, kurš pret, atturas noraidīts. 162. pār, pret, atturas noraidīts Pārbaudīsim 162. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un tas ir pieņemts ar 26 balsīm. E kompromiss. Kurš par, kurš pret, kurš atturas, noraidīts. Pārbaudīsim E kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 36 balsīm. Kompromise A. Astotais kompromiss, tas ir nākamais, kurš par pret atturas. Man šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 25 balsīm. Tagad devītais kompromiss, astotajā lapusē. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. Tad tagad 187. grozījums un 188. grozījums. Par tiem balsosim kopā, jo tie ir identiski. Sākam, kurš par? Pret? Atturas noraidīts. Simt astoņdesmit devītais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 190. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 190. pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tieši tāds pats rezultāts - 23 pret 23. 196. kopā ar 198. Kurš par? Pret? Atturas? Mums jāpārbauda. 196. ar 198. kopā pārbaudām. Balsojam. Un tagad beidzam balsot. Noraidīts ar 33 balsīm. Tagad 200. grozījums. 200. un 201. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Jāpārbauda. Diemžēl tā ir. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 32 balsīm. amendment 202 and... 202. grozījums un 204. grozījums identiski. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 203. grozījums ir atsaukts. 206. un 207. grozījums kopā par pret. Pārbaudīsim. 208 un 207. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 32 balsīm. Būtu jauki, ja jūs varētu celt roku, lai varētu redzēt, jo savādāk vai ļoti grūti ir redzēt šajā telpā, kā kurš balso. 233. grozījums. Kurš par? Pret? atturas noraidīts. 205. grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. 209. un 210. grozījums kopā, kurš par, pret, atturas noraidīts. 211. ir atsaugs, 200. 12. kurš par, pret, atturas noraidīts. 213. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 192. grozījums kurš par, pret, atturas noraidīts. 214. grozījums un 216. grozījums kopā, kurš par, kurš pret, atturas pieņemts. 215. grozījums. Nē, pārbaudīsim 214. un 216. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 25 balsīm. 215. grozījums ir atsaukts. Tie arī atkrīt. Jā, um, jā. Amendment 222, those in favor. Tātad par, pret, atturs noraidīts. Divsimt divdesmit ceturtais par, pret, atturs pieņemts. 225. par Nē, tas neatkrīt. Tad par. Pret. Atturs. Nesteigtu, ka noraidīts. Tālāk, desmitais kompromis grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Labi, pārbaudīsim. Elektroniski desmitais kompromis grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts 27 par. 232. grozījums par. Pret. Atturs noraidīts. 11. kompromis grozījums par. Pret. Atturs pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. 11. kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Norādīts 32 balsis pret. Nu, un tad tādā gadījumā mums jāiet cauri šiem grozījumiem pa vienam. 234. 5. un 7. Kopā tie identiski. Par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. And then we go to 238 or what? He says. Just a second. Two, three, four, five, six falls, falls. Compromise F, right? Compromise F. We pres- Pārējiem pie F kompromisa grozījuma. Par? Pret? Atturs pieņemts. Jūs vēlaties pārbaudīt elektroniski F kompromisu grozījumu? Labi, es balsojumu elektroniski. Is... Beidzam balsot. Pieņemts. 27 balsis par. Nākamā lapuse, numur 13, kompromisa grozījums numur 13. Par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. 13. kompromisa grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 33 balsis pret. Nu, lūk, tas nozīmē, ka mums jāiet cauri atsevišķiem grozījumiem. 248. grozījums par pret atturs noraidīts 249. par pret atturs noraidīts 14. kompromis grozījums Jūs vēlaties pārbaudīt 249. grozījumu? Es atvainojos, bet tas, šis 249. tomēr atkrīt, jo 248. tika noraidīts. Nu, lūk, tas ir atkritis jau, par to nemaz nebija jābalso. We, we Mēs noraidījām 248. un tāpēc 249. atkrita. Tāpēc pārējām pie 14. kompromisa grozījuma par pret atturs pieņemts. Labi, pārbaudīsim 14. kompromisa grozījums elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 36 balsis pret. Tādā gadījumā 253. grozījums par pret atturs noraidīts. 15. kompromiss grozījums par pret atturs noraidīts Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 30 balsas, 35 balsas pret. 16. kompromisa grozījums par, pret, atturs. Domāju, ka jāpārbauda 16. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31 balss pret. Kompromiss 17. 17. kompromiss grozījums par. Pret. Atturas. Es teiktu, ka pieņemts. Nē, Labi, pārbaudīsim elektroniski. 17. kompromiss grozījums. Sākam balsot. Oh, sorry. Uh, it's uh, reject. Noraidīts. 36 balsis pret atvainojos. 18. kompromiss grozījums. Par? Pret? Atturs pieņemts. Oh. Neiespējami redzēt, kad jūs visi esat tā izkaisīti pa tēlpu. Tātad 18. kompromis grozījums. Beidzam balsot. 36 balsis pret 11 par. Norēdīts. Nu, pastīsimies, kā man iesa 19. kompromisu grozījumu. Par pret. Noraidīts. Thank you. Compromise 20. 20. kompromis grozījums par. Pret. Atturas noraidīts. 21. kompromis grozījums par. Pret. Atturas noraidīts. 207. Mirklīte, priekšādātāja, viens jautājums. Ja tiek noraidīts kompromisa grozījums, tad vai tad tādā gadījumā mums nav jāzīm, jābalso atsevišķi par šiem grozījumiem, bet mēs to nedarām? Šobrīd jūs tikai sagat kompromiss noraidīts un uzreiz pāriet pie nākamā kompromisa grozījuma, bet jābalso taču arī atsevišķi tad par katru atsevišķo grozījumu, kas ir tur apakšā. Mēs 18. 18. kompromisa grozījums, piemēram, kas tur notika? Iemesls, kāpēc tā darām, ir tāpēc, ka šie grozījumi ir identiski. Un šajā gadījumā par tiem balsots netiek. Bet balsosim par 278 grozījumu. Kas par? Pret? Atturas? Es teiktu, ka pieņemts. 22. kompromis grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Pārbaudam elektroniski 22. kompromis grozījumu. And, uh, Beidzam balsot, noraidīts 37 balsis pret. 280. grozījums par pret atturs noraidīts. Labi, pārbaudīsim 280. grozījumu elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 25 balsis pret. 281. grozījuma gadījumā nav jābalso. 282. par? Pret? Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 282. Sākam balsot, beidzam balsot. Norēdīts ar divu balsu vairākumu. 283. par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 283. Beidzam balsot. Noraidīts vienāds balsu skaits. Nē, nē, 284. par pret, atturas noraidīts, 285. par, pret, atturas noraidīts, 286. par, pret, atturas pieņemts, 12. kompromis grozījums par, pret, Uh, on... Ne par šo mums tomēr nav jābalso, mums jābalso par 242. grozījumu par. Those in favor? Par. Pret. Atturs pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. And the vote is now closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar divu balsu pārākumu. 243. Par. Pret. Atturs noraidīts. 244. par to nav jābalso. 287. par. Pret. Atturs. Pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski 287. And the vote is now closed on two... Beidzam balsot. Noraidīts. Ar vienas balss pārākumu. 23. kompromis grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. The vote is open on 20... Sākam balsot par 23. kompromisu grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar vienas balss pārākumu, vairākumu. Tālāk, H kompromisu grozījums par pret, atturs noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. H kompromisa grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 26 balsis par. 296. grozījums par pret atturas noraidīts. 298. par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 298. elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. 297. par. Pret. Atturas noraidīts. 299. par. Pret. Atturas pieņemts. 200. 300. par pret atturs pieņemts. 302. par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 302. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28 balsis pret. 301. par pret atturas noraidīts. 303. par pret atturas pieņemts. 304. par pret atturas. Pārbaudīsim 304. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 25 balsis pret. 305. par pret atturas pieņemts. 308. par pret atturas. Es teiktu, ka pieņems bet pārbaudīsim. 306. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vienāds balsu skaits gan par, gan pret, līdz ar to noraidīts. 307. par, pret, atturas, noraidīts. 308. par, pret, atturas noraidīts. Nonākam pie apsvērumiem. Trešais grozījums. Pirmais apsvērums. Trešais grozījums par pret atturas noraidīts. Ceturtais par pret atturas noraidīts. Piektais par pret atturas noraidīts noraidīts. Sastais par, pret, atturas noraidīts. Septītais par, pret, atturas noraidīts. Astotais par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Astotais grozījums. Sākam balsot. Tagad beidzam balsot. Noraidīts. 26 balsis pret. Devītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 24. kompromis. Vēlties pārbaudīt? Labi. 9. grozījums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30 balsis par. 24. kompromisa grozījums par pret. Sāksim vēl vienreiz. Vēl vienreiz no sākuma. Kas ir par 24. kompromisu grozījumu? Pret. Noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piecpadsmitais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Deviņpadsmitais par, pret, atturs pieņemts. Divdesmit. 17. atkrīt, 20. par pret atturs noraidīts. Divdesmit pirmais grozījums par pret atturs noraidīts. Divdesmit otrais par pret atturs pieņemts. I kompromis grozījums par pret. Pārbaudīsim elektroniski. I kompromisa grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 37 balsis par. 26. kompromisa grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski 28. kompromisu grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27 balsis par. J kompromisu grozījums. Nē, tas atkrīt. Līdz ar to nonākam pie 27. grozījuma. Par? pret, atturs pieņemts. 32. grozījums par, pret, pārbaudīsim elektroniski. 32. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 36 balsis pret. 33 grozījums par, pret, atturs pieņemts, 34. par, pret, atturs noraidīts, 35. 35. par, pret, atturs noraidīts, 27. kompromiss grozījums par, pret, pret, atturs noraidīts. We vote on compromise K. Par kā kompromisu grozījumu, kas par? Pret. Atturs pieņemts. Compromised. 28. kompromis grozījums par pret atturs noraidi, pārbaudīsim elektroniski. 28. kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar četru balsu pārsvaru. L kompromis grozījums par pret, atturs, pieņemts. Četrdesmit astotais grozījums par, pret, atturs, noraidīts. Četrdesmit septītais par, pret, atturs, pieņemts. 49. par pret atturs pieņemts. 50. par pret atturs pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 50. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 27 balsis pret. 51. par pret atturas norādīts. 52. par pret atturas norādīts. 53. par pret atturas norādīts. 54. par pret pret, atturas, noraidīts, 55. par, pret, atturas, noraidīts, 56. par, pret, atturas, noraidīts, 57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 pret atturas noraidīts. 29. kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. 29. kompromisu grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. You're ready now, so we can... There's one too many. Oh, there is one too many eh, in... Mm. No tautas partijas viena balss par daudz. Now it's fine. Now it's okay. Tagad viss kārtībā. Noraidīts. 27 balsis pret. M kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts 68. grozījums par pret. Pārbaudīsim elektroniski 68. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Četru balsu pārākums. Pārsvars. 69. atkrīt. 71. par pret, atturs, pieņemts. 74. par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 74. Beidzam balsot. Noraidīts. 27 balsis pret.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 atturs pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. 30. kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Četra balsu pārsvaru. N kompromisa grozījums. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. We check Uh, compromise N. N kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems 39 balsis par, 9 pret. Amendment 84. grozījums. Par? pret, atturs pieņemts, 85. par, pret, atturs noraidīts, 86. par, pret, atturs noraidīts, 87. par, pret, Pārbaudīsim elektroniski. 87. grozījums. Sākam balsot un beidzam balsot. Pieņemts 26 balsis par, 88 par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad balsosim par atzinumu projektu grozītā versijā kopumā. Tas notiek elektroniski, sākam balsot. The vote is open. And the vote is now closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Atzinums noraidīts. Thanks to the rapporteur, yeah. nevertheless. Mm. Was... Nu, beigu beigās atzinums tomēr norādīts, bet tomēr sakām paldies referentē par paveikto darbu. Is this uh, where on? Yes. This is called the regulation on the e-services card. Can I get rid of this? Uh...

Okay, friends, uh, we will proceed with a very... Labi, draugi, mēs turpināsim ar ļoti svarīgu jautājumu darba kārtībā. Tā ir e-karte. Ja jūs nevēlaties piedalīties šajā diskusijā, lūdzu atstājiet uh, zāli un uh, par pārējiem mēs uzsāksim šo diskusiju. you share? I don't. Um, yeah, good. I didn't see. We'll wait 30 seconds more and then. Mēs vēl pusminūti nogadīsim, un tad es došu vārdu referentei. Tātad visi tie, kas pieņem nepareizu lēmumu, doties prom, nepiedalīties e-kartas diskusijā, dariet to ātri. Tātad astoties punkts darba kārtībā. Mm, Eiropas parlamenta un padoms regulāri, ko ievieš Eiropas pakalpojumu e-karti un saistīto administratīvo nodrošinājumu. Es dodu vārdu referentei Harkins kundzi lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Nu, vispirms uh, Paldies kolēģiem par grozījumiem. Mums ir 104 grozījumi priekšlikumi. Lielākoties mums te divas dažādas pieejas izkristalizējas. Mūsu kolēģiem sociālistiem goe uh, kolēģiem tātad priekšlikums ir noraidīt komisijas priekšlikumu par e-karti. Zinu, ka arī citās komitejās e, domas līdzīgas, jo es esmu ānu referente daudzās komitejās. Citi kolēģi e, uzskata, arī es pie viņiem piedaru, pat ja ir nopietnas bažas par dažām priekšlikuma daļām, varbūt mēs tomēr to varam uzlabot tā, lai tas e, tomēr būtu pieņemams. Runājot par priekšlikuma noraidīšanu pamatiemesls. Nu, šķiet ir uh, galvenais mēķis šeit ir uzlabot pārobežu pakalpojumu sniegšanu. Un kolēģi uzskata, ka runa nav par brīvo pārvietošanos, bet par uh, kontrolas pasākumu nepietiekamību. Uh, attiecībā uz uzņēmumiem, kas piedāvā šos uh, pārobežu pakalpojumus. Un uzskata, ka vajadzētu būt stingrākai uzraudzībai un kontrolas pasākumiem, lai uzņēmumi uh, pildītu noteikumus uh, uh, uzņēmē valstī. Pagaidām kopsavilkums no manas puses ir tas, ka šī sistēma nedarbojas labi un uh, ka mums kaut kas jādara lai to uzlabotu. Cita nometne, pie kuras piedaru, tātad, kā jau izskanēja arī es, uzskata, ka priekšlikumi ir nopietni deficīti, nopietni robi, kuri gan ir labojami, nu, vajadzētu sēsties eh, visiem pie sarunu galda un padomāt, uh, un izteikta priekšlikumus, lai uh, tiešām uzlabotu šo tekstu un uzlabotu priekšlikuma īstenojamību. Jo tam ir uh, potenciāls uh, reāli uzlabot dzīves kvalitāti. Es nerunāšu ilgi, bet koncentrēšos uz pāris uh, centrāliem elementiem par būvniecības jomu. Man šķiet, ka tagad visi kolēģi vēlas izņemt būvniecības nozari no darbības jomas. Man šķiet, tas ir tāds tagad vispārējs uzskats, kam piekrīt visi. Un šeit par kopsaucēju nevajadzētu satraukties par apdrošināšanu. Tas gan ir sarežģītāk. Daži kolēģi vēlas to svītrot eh, vispār, citi vēlas tikai obligātus aspektus eh, paturēt. Tas ir um, izsvītrot. Uh, Bet ja mēs. Bet vēlas tātad tāpat laikā paturēt obligātu informācijas sniegšanu. Izskatot grozējumus, nu, es ceru, ka mums izdosies rast kopsaucēju arī attiecībā uz apdrošināšanas noteikumiem. Daudzi grozējumi vēlas lielāku lomu piešķirt um, uzņēmēju valstī. Uh, un viņa vēlas eh, arī, lai eh, noteikumi būtu autentiski, labi pārdomāti, caurskatāmi. Un es domāju, ka šī ir laba iniciatīva, jo, ja visi noteikumi ir eh, saprotami, skaidri īstenojami, tad jūs vairāk uzticēsieties šai sistēmai. Mm, runā šeit ir arī par eh, kontaktu vietu lomu un eh, to īstenojamo politiku, tad arī uz uh, elastīgumu attiecībā uz iekārtas izsniegšanu un laika grafiku. Es uzskatu, ka komisijas ierosinātais laika grafiks bija pārāk saspringts. Un tam piekrīt daudzi kolēģi. Un tad, tad vēlamies nedaudz uh, grozīt šo laika grafiku. Tad nākamais uh, jautājums ir par apstiprināšanu pēc noklusējuma. Te ir vairāk interesanti priekšlikumi, kuriem varētu piekrist, un uh, dažas idejas par to, kā ierobežot komisijas pilnvaras attiecībā uz īstenošanas aktiem un kā samazināt šo aktu skaitu. Un uh, mēs noteikti nevaram uh, piekrist komisijas sākotnējiem priekšlikumam, jo tajā pārāk daudz šo ierosināto īstenošanas aktu, mm, kas rada vienkārši pārāk lielu tiesisko nenoteiktību. Nu, tad tie ir būtu pamat klupšanas akmeņi pagadām ar šo tekstu, un tas ceru, ka tomēr mm, izdosies eh, vienoties, nu, nonākt līdz, eh, nonākt pie kopsaucē, un tas vēlos būt optimistiski un ticu, ka mums izdosies. Labi, mm, tad pirmais izteiksies Koha kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dargie kolēģi, liels paldies referentei. Es izteikšos īsi 104 grozījumu priekšlikumi ir iesniegti par Eiropas pakalpojumu e-kartes ieviešanu. 43 no tiem iesniegus EPP. Tas demonstrē, ka mēs EPP joprojām kritiski skatām šo tekstu, bet e, tāpat laikā vēlamies e, pamēģināt e, kaut kā uzlabot tekstu par Eiropas pakalpojumu e-karti. Vēlamies uzlabot digitalizācijas procesu un mazināt birokrātiju. Bet šādu apsvērumu vadīti virzām uz priekšu e-kartes priekšlikumus. Priecājos uh, par uh, referentes kompromisa priekšlikumiem un uh, prieks būs tikties arī ar citiem referentiem sanāksmēs nākamo nedēļu laikā. Paldies, un tagad Jungērijus kundze. Paldies! Um, Es izmantoju uh, e, Regnera sagatavoto tekstu par šo tēmu. Uh, no sociālistiem demokrātiem viņa nevarēja ierasties, un uh, man jums jāpasaka, kāpēc šo priekšlikumu vajadzētu noraidīt. Visu pirms uh, izcelsmes valsts princips uh, te tiek palogu atkal uh, iefiltrēts, uh, te it kā. Uh, pienākumi uh, Uh, kas būtu jāuzņemas uzņēmošai valstī, tiek uh, uh, tomēr nodoti izcelsmes valstī. Un tas nozīmēs dempingu un konkurenci par zemākām algam un sliktākiem darba vietas apstākļiem. Tas bija pirmais. Otrais - negodīgiem uzņēmumiem uh, Uh, būs vienkāršāk rīkoties, kā arī fiktīvi pašnodarbinātiem mm, cilvēkiem būs vieglāk sniegt pārobežu pakalpojumus un uh, piedāvāt nekvalitatīvus pakalpojumus. Individiem arī ir iespējams pieteikties, tātad šis uh, priekšlikums varētu veicināt fiktīvu uh, pašnodarbinātību. Varēs izvēlēties uh, valstu nosacījums, kas uh, ir izdevīgāki, un tas atkal veicinās to pašu algu dempingu uh, un arī nelikumīgu darbu. Turklāt šeit trūkst kontrolas pasākumu uzņēmošā valstī. Uh, respektīvi darba inspekcija veiktās kontrolas varētu tikt grautas. Ceturtkārt, ja e-karti izmantos nosūtīšanas situācijās, nosūtītiem darbiniekiem varētu rasties nenoteiktība. Vēlamies likvidēt robus nosūtītiem darbiniekiem, bet ar e-kartes ieviešanu mēs uh, izveidojam jaunus robus, uh, kas ir pret pretrunā ar eh, parlamenta nostāju par nosūtētiem darbiņēmējiem. Un eh, piektkārt, eh, šiem priekšlikumam vienkārši nav pievienotās vērtības, gluži otrādi. Uzņēmumi un darbaņēmēji var nopietni ciest no šīs netaisnīgās konkurences. Tāpēc mūsu ANU referenti vēlas noraidīt komisijas priekšlikumu, un no manas puses vēl viena piezīme. Pat ja publiski izsakoties komisija pati atzīst, ka ir milzīgi deficīti šajā priekšlikumā, tad palīdzēsim viņiem. Nosautīsim priekšlikumu atpakaļ komisijai Izmantosim laiku efektīvāk, lai vēlreiz eh, pārdomātu detaļas un eh, nāksim klājā ar daudz labāku priekšlikumu. Paldies! Paldies, eh, Trebēsijas kundze! Paldies priekšsādātājiem! Es paldies arī referentei. Nu, jūs jau teicāt, šī pakalpojuma e-karte ir um, strīdīgs jautājums. Komisija uzskata, ka tas varētu uzlabot um, pakalpojumu sniegšanu iekšējā tirgu, bet pēc teksta izskatīšanas es viņam īsti nevaru pievienoties. Pirmkārt, uh, mums jau pastāv uh, profesiju atzīšanas sistēma, e-kartes šeit dubultotas struktūras. Manā valstī, Vācijā, profesionāla apmācība ir decentralizēta. Uh, Vācija ir sarežģīti nodrošināt nacionālo līmeņu atzīšanu. Katrā pavalstī ir sava sistēma, ir decentralizēta sistēma um, ar ieceltām kontaktpersonām, ko mēs nevēlamies uh, sagrozīt. Centralizācija kā tāda uh, kaitētu Vācijas federatīvai uh, sistēmai, struktūras būtu jāiznīcina atsevišķas un citas jāveido, un te Vācijai nav nekādas pievienotās vērtības. Turklāt, um, runājot par um, uh, diplomu, kvalifikāciju, uh, harmonizāciju un uh, atzīšanu, sastarpēju atzīšanu Eiropas Savienībā, tam nav obligāti vajadzīga e-kārti, tam var izmantot esošus dokumentus. Uh, Citādi var rasties problēmas ar taisnīgu konkurenci. Turklāt 165. Um, pantā līgumā par Eiropas Savienības darbību ir um, aizliegta šāda pieeja. Turklāt ir paredzētas prasības obligātai apdrošināšanai. Apdrošināšanas prēmija sastāv no vairākām sastāvdaļām. Un atšķirībā no tā, kā te paredzēts. Uh, apdrošināšanās prēmijas var būt atkarīgas arī no diploma kvalitātes. Nu, un, ja mēs tagad balstām visu uz uh, izcelsmes uh, valsts situāciju, nosakot apdrošināšanas prēmiju, tas mūs neapmierina. Ja mēs te balstāmies uz tirgus ekonomiku, tad uh, vajadzētu pieņemt tirgus ekonomikas apstākļus un prasības. Un nu, citādi piekrītu iepriekšēji runātājai, priekšlikums vienkārši nav labs. Tas nav labs subsidaritātes um, principam, tirgus ekonomikai un uh, izcelsmes uh, valstī. Daži noteikumi vienkārši ir absurdi, tāpēc es, balstoties uz statusa quo izvērtēšanu, aicinu noraidīt šo tekstu. Paldies! Ironija Kārīka kundze. Paldies. Paldies arī referentei. Es varu piekrist eh, S un D. Es arī iestājos par priekšlikuma noraidīšanu. Es neatkārtošu kolēģu argumentus. Daudziem pilsoņiem ir lielas problēmas ar sociālo dempingu. Uzņēmumi eh, eksploatē eh, iekšējo tirgu, eh, sūta darbņēmējus turpu šurpu, meklē visizdevīgākos apstākļus. Mēs vēlamies, lai tieši uzņēmošā valsts varētu veikt savas kontrolas, rūpēties par sociālo situāciju, nodrošinājumu un uh, Uh, attiecīgām algām. Kurš kontrolēs uh, šos darba apstākļus? Tā kā tas izskatās šobrīd, nu, tad ir saprotams arī, kāpēc mēs noraidām šo priekšlikumu. Turklāt uh, tas mums šķiet tāds pavirš un nevajadzīgs. Uh, Tad vajadzētu ierobežot zaudējumus, uh, kas rodas īpaši uzņēmošai valstī. Nu, katrā gadījumā jānodrošina kontrols, kontrolēšanas iespējas uzņēmošajā valstī uh, un jāsamazina īstenošanas aktu skaits. E-karte. Kartes sistēma arī slikti darbojas, uh, par to liecina statistika dati ātri noveco, tā kā tas vispār nebūtu skatāmi. Vēlos noraidīt šo tekstu, bet uh, prieks arī par referentes pozitīvo nostāju. Paldies, Ždanokas kundze. Yes, thank you. Uh... Jā, paldies, priekšsēdētāji. Tātad Komisijas priekšlikuma ideja, mūsuprāt, ir saprātīga. Mums ir jāatvieglo mazo un vidējo uzņēmumu darbības iespējas Eiropas Savienībā kopumā. Bet eh, mūsuprāt šeit ir virkne trūkumu komisijas priekšlikumā. Tātad jautājums ir tāds, vai to noraidīt visumā, kopumā, vai censties to uzlabot. Mūsu pozīcija ir, ka mēs eh, dotu priekšroku lūgt komisijai nāk klajā ar jaunu priekšlikumu, pārveidot šo te priekšlikumu. Tas būs mūsu pirmais balsojums. Tādējādi mēs atbalstīsim govu un sociālistu šajā pozīcijā, bet mēs tomēr iesniedzam arī grozījumus. Vienkārši eh, vēloties parādīt, uh, Eh, kur mūsuprāt ir šie trūkumu, trūkumi. Un iesniedzot grozījumus, mēs vēlējāmies uzsvērt, kur tad ir šie trūkumi. Pirmkārt, mēs uzskatām, ka eh, kārta nedrīkst būt beztermiņa. Tā ir nepieciešams derīguma termiņš, kad, eh, un tam kaut kad ir jābeidzas. Un tad mēs, protams, vēlamies arī, lai būtu sniegtās informācijas pārbaudi, uh, um, tādi mehānismi ir vajadzīgi un arī klientu um, pakalpojumu uh, lietotāju uh, aizsardzība uh, mītnes valstī ir uh, vajadzīga. Tā nav pietiekami labi aprakstīta šajā priekšlikumā. Tas būtu šeit uh, jāizvērš vēl, um, iekļaujot jau minēto obligāto uh, Uh, apdrošināšanu, un ir arī vēl virkne citu trūkumu. Un uh, ar saviem grozījumiem mēs piedāvājam šos trūkumus labot. Tāda ir mūsu pozīcija, kas ir nedaudz sarežģīta, bet tādu, nu, tā ir šoreiz. Thank you. Paldies. Vai ir no FDD grupas šeit kāds? Nē, neredzu nevienu. Tad uh, tagad vārds Martāna kungam, lūdzu. Merci, merci, Madame le Président. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, mēs vēlamies atvieglot administrāciju, ieviešot šo pakalpojumu e-karte Eiropā. Tā ir Eiropas pakalpojuma e-karte. Nu, tā šķiet laba ideja. Diemžēl, um, es riskēju atkārtoties, bet, diemžēl, uh, Mērķis šim priekšlikumam ir attīstīt vienoto tirgu un cīnīties pret uh, šķēršļu ieviešanu uh, pārobežu uh, pakalpojumu sniegšanai. Tātad, citiem vārdiem sakot, šis uh, teksts vēlas ierobežot suverēno valstu tiesības, kas vēlas reglamentēt pakalpojumu sniegšanu savā teritorijā. Bet daudzos sektoros, vairākos sektoros šķiet, ka varētu tikt ieviest šis te viltus um, pašnodarbinātā status un viltus uh, nosūtītie darbinieki varētu parādīties, un tas arī stiprinās sociālo dēmpingu, un uh, nebūs arī uh, jāveic dažādi uh, administratīvi uh, pasākumi, piemēram, ārvalstu strādniekiem. Uh, Francijā. Un Harkinas kundze uh, referente apsveic viņu ar paveikto darbu. Uh, viņa man tomēr pārsteidza. Viņa visu laiku parāda savu skepsi, un tomēr viņa saka, ka vēlas uh, uh šo um, priekšlikumu atbalstīt. Un komisija preses konferencē teica, ka šis uh, dokuments nav pietiekami labi sastādīts Un mums ir uh, Nacionālā parlamenta no Austrijas uh, un Vācijas viedoklis un arī Francijas parlamenta viedoklis, kas uh, uh tagad um, mums uh, neļauj šo direktīvu piemērot. Nu, tas jau eh, nav mm, tā, ka tas notiktu katru dienu, bet es pilnībā piekrītu sociāldemokrātu pārstāvēji. Agnesai vienīgais uh, risinājums ir uh, nosūtīt tekstu atpakaļ komisijai, lai tā uh, to uzlabotu, piestrādāt vēl pie tā un tad nāktu klajā ar jaunu priekšlikumu, kas būtu realizējams. Paldies jums! Thank you. Paldies! Un tad tagad došu vārdu Sanders kundze, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es arī jums gribētu uh, noskaitīt visus iebildumus, kas mums ir attiecībā uz komisijas priekšlikumu. Un te tiešām ir vēl liels darbs izdarāms, lai šis teksts būtu pieņemams. Ir tiešām mūsu uh, nozaru pārstāvi ļoti satraukušies, jo īpaši Francijā. Uh, Tātad daži punkti, kas uh, rada problēmas un ko kolēģi jau minēja. Pirmkārt, tā, protams, ir uh, šī te problēma, kas ir saistīta ar apstiprināšanas principu, ar noklusāto apstiprināšanu, un tas rada risku atkal ieviest uh, izcelsmes valsts principu un tas mūs tiešām ļoti satrauc. Vēl viens problemātisks punkts ir šis divu nedēļu termiņš, kas būtu dalību valstīm lai atbildētu. Un uh, tur uh, nebūs nekādi īpaši dokumenti pieejami, un pie tā mums arī vajadzētu piestrādāt. Gribētu arī atsaukties uz uh, kartes termiņu, kas ir tātad nenoteikts, kas ir bezgalīgs. Tas ir problemātisks jautājums. Noteikti vajadzētu ieviest kaut kādu gala termiņu šai kartei, un vajadzētu ieviest arī uh, iespēju atjaunināt informāciju un tādējādi varētu atjaunot arī karts izsniegšanu. Un karts administrācija balstās uz diezgan sarežģītām procedūrām, jo īpaši attiecībā uz elektronisko sistēmu IMI, kas, mūsuprāt, nav pieņemama uh, Un izskatās, ka šeit uh, pietrūkst uh, tādu e, efektīvu funkciju šai sistēmā, uh, kas varētu to padarīt lietojamāku. Un e-kartes izveidošana var radīt arī virkni grūtību, jo īpaši, ja mēs runājam par savietojumību ar citiem, uh, Um, projektiem, piemēram, vienotājs pieturs, viens pieturs aģentūra, kas uh, ir noteikti jau uh, um, direktīvā un arī profesionālās kvalifikācijas kārte. Uh, tas viss nav īpaši savietojams, un tas ir tas, ko es gribēju pateikt, un uh, es uh, uh, domāju, ka mūsu referentē vēl ir šeit liels darbs ieguldāms. Paldies! Thank you. Paldies! Šoidrovas kundze, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Dargie kolēģi, es uh, uzskatu, ka šīs direktīvas priekšlikums uh, ir uh, vērsts uz to, lai uh, veidotu vienoto tirgu atvērtāku, jo tas jau sen tiek prasīts, un tādējādi mēs un Eiropas komisija at, Uh, brīvotos no visiem šķēršļiem, kas vēl pastāv vienotajā tirgu attiecībā uz pakalpojumiem. Bet šīs debatas, kas nav pirmās šajā komitejā, parāda to, ka dalībvalstis uh, šobrīd baidās no sociālā dempinga, no tā, ka varētu netikt uh, ievēroti uzņemšanas valsts likumdošanas panti un noteikumi. Un izskatās, ka um, dalība valstis uh, um, vēlas ieviest šeit zināmus protekcionistiskus pasākumus. Es to nekritizēju, es vienkārši nosaucu faktus, uh, atsaucos uz realitāti. Un šeit komisija ir piedāvājusi instrumentu, kura mērķim vajadzētu būt tiešām atvieglot pakalpojumu sniegšanu. Un komisija izskatās nevēlas uh, tomēr uh, taču pārkāpt, ļaut pārkāpt dalībvalsts likumdošanu, bet situācija dalībvalstīs uh, ir tāda, kāda tā ir, un es respektēju šādu viedokli, un parlaments taču varētu arī izlemt nosūtīt šo direktīvas tekstu atpakaļ komisijai, jo vēl mēs neesam gatavi nojaukt barjeras eh, vienotajā tirgu, bet tad mums ir jāsauc lietas iestījos vārdos. Un runājot par šo noklusēto piekrišanu, ko referenti pieminēja, es uzskatu, ka tas ir tāds tehnisks pasākums. Eh, sākumā es arī domāju, ka tas varētu radīt problēmas, bet tas vienkārši atbilst eh, šai vispārējai pakalpojumu direktīvai. Ja mums ir e-kartes regulējums, tad tam ir jāatbilst arī e, pakalpojumu direktīvai. Paldies! Pāris vārdu šīs e, diskusijas noslēgumā vārds Hārkins kundzē lūdzu, ja vēlties. Paldies un paldies kolēģi! Es domāju, ka debatēs e, skaidrāk ir parādījies tas, kādas ir atšķirīgo grupu pozīcijas no grozījumiem bija ļoti skaidra go un sociālas pozīcija, bet par citiem nebija tik droša. Bet ko varu pateikt šobrīd, eh, mums būs ēnu referents sanāksme, mēs tad, tad tiksimies, apspriedīsim, kā tālāk rīkoties, un uh, tas viss būs jālemj ēnu referents sanāksmē. Paldies! Thank you, madam. Paldies, Harkins kundze. Balsojums nodarbinātības komitejā notiks. 22. un 23. janvārī nākamgad, un IMCO, kas ir vadošā komiteja, balsojums notiks 21. Eh, vai 22. martā nākamgad. Par plenārsēdi vēl nav skaidrs, kurā plenārsēdā tas tiks skatīts. Tagad devītais darbkārtības punkts, kur būs runa par parlamentu un padomas direktīvu par tiesisko un darbības regulējumu Eiropas pakalpojumu e-kartei atkal, bet šoreiz no citas skatu punktu un došu atpakaļ vārdu Šoidrovas kundzei, lūdzu, kur ir referenta. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi, negribu atkārtot uh, diskusijas par uh, šo vispārīgo pieeju, bet man ir jāatgādina, ka tā ir Eiropas pakalpojumu e-karte, kuras mērķis ir atvieglot pakalpojumu sniegšanu, un, manuprāt, tas ir šī priekšlikuma mērķis, šīs direktīvas mērķis. Bet saskaņā ar uh, jūsu grozījumiem redzu, ka jūs esat nobažījušies par to, kā tas ietekmēs uh, uzņēmēju valsts pilnvaras. Es to arī saprotu. Pakalpojumu e-karte vēlas uh, samazināt administratīvo slogu. Manuprāt, tas ir skaidrs. Es saprotu arī jūsu bāžas apstākļi, uh, tātad eh, nosacījumi, kas ir jāizpilda pakalpojumu sniedzējiem, um, un tātad šīs kontrolas uh, mītnes valstī tiks saglabātas. Un es uh, tātad ne, neatbalstu tos grozījumus, kas grib norādīt priekšlikumu. Uh, 204 grozījumi ir iesniegti, tie uh, ir uh, daudzveidīgi, bet galvenie priekšlikumi ir sekojoši. Pirmkārt, tātad uh, noklusētās piekrišanas principā atcelšana. Uh, un eh, e-kartas termiņa noteikšana, derīguma termiņa noteikšanas tādējādi aizsargājot eh, um, mītnes valsts, uzņēmē valsts pilnvaras. Um, būtu arī uh, jāsamazina teritoriālais uh, efekts un jāierobežo uh, Uh, komisijas delegētās pilnvars. Mēs, uh, protams, piedāvāsim kompromisus, uh, ņemot vērā visus jūsu grozījumus, visas paustās bāžas. Un tomēr mums ir jāsaprot, ka mūsu atzinumiem ir robežas. Daudzi no jums grib atcelt šo te noklusēto piekrišanu vai arī ierobežot pakalpojumu ēkartas derīgumu termiņu, un tomēr spēkā esošā direktīva par pakalpojumiem vienotajā tirgū nosaka um, šo te noteikumu, ka ir jāpiemēro noklusētā piekrišana atļauju izsniegšanas procedūrām. Un tieši tāpēc mums tas ir jāsaglabā. Līdzīgi šī pati direktīva nosaka, ka atļaujas izsniegšana uh, Eh, tātad var atļaus izsniegt uz eh, laiku tikai tad, ja tās automātiski tiek atjaunotas. Daudz no jums ir piedāvājuši dažādas ierobežojumus, bet svarīgi ir tas, ka šādi ierobežojumi ir jāsavieno ar automātisku atjaunošanas klauzulu, automātiskās atjaunošanas klauzulu. Es aicinu jūs eh, apsvērt citu alternatīvu. Uh, jo izskatās, ka būvniecības nozare iebilst pret pakalpojumu ēkarti, mēs varētu arī apsvērt uh, direktīvas aptvērumu ierobežošanu uz uh, citiem pakalpojumiem, nevis būvniecību. Un tomēr mums ir jāatceras, ka pakalpojuma ēkarte ir brīvprātīgs instruments. Un kā tāds, lai tas būtu uh, Nu, jēdzīgs, tam ir jābūt ievilcīgam citu dalībvalstu uh, tirgos. Uh, tam ir jābūt vienkāršam, juridiski drošam un pakalpojumu sniedzējam ir jābūt uh, um, garantijai, ka viņa pieteikums tiks izskatīts pienācīgā laikā. Tas mums ir jāpatur prātā, diskutējot par iespējamiem grozījumiem. Atkarībā no kārtas veiksmes un funkcionalitātes mēs pēc tam varētu paplašināt direktīvas uh, aptvērumu arī uz būvniecības sektoru. Es uh, varbūt uh, domāju, ka, tad, tad es domāju, ka būtu varbūt labāk vienoties par noteikumu saglabāšanu, bet aptvērumu samazināšanu. Tādējādi būtu mazāks risks, ka viss šis priekšlikums un tā potenciāls tiktu apdraudēts. Tātad. Nebūs droši vien vienkārši eh, rast kopīgu eh, viedokli, bet man tas ir jācenšas eh, panākt un ar prieku diskutēšu ar kolēģiem un ceru, ka mums būs laba sadarbība. Paldies! Thank you! Paldies! Paldies Šaidrovs kundzei! Tālāk došu vārdu Jungērijas kundzei no S&D grupas lūdzu. Jums vārds! Is, much... Nu, lieta tāda, ka man īsti nav vairs daudz ko piemetināt. Previous, uh, the... At, nu, tieši tāpat kā iepriekšējā punktā par to jau runāju, tas viss attiecas arī uz šo konkrēto gadījumu. Nu, līdz ar to man nav pat, jāsaka, nekas vairs, jā, jā nav vajadzīgs vairs uzstāšanās laiks. Paldies, saka priekšādātāji. Trebēsijas kundze tālāk, jums vārds. Jungerijas kundze jau pareizi teica, mēs jau tikko saturiski par to runājām, referente vēl šeit pieminēja dažus jaunus punktus vai priekšlikumus, un tomēr es neredzu, ka tas kaut ko principiāli mainītu, ka tas kaut ko uzlabotu. Pat ja mēs būvniecības jomu izslēgtu, tas nozīmētu, ka mēs radām dubultu struktūras, manā valstī mēs radītu tādu lielāku centralizāciju, Kaut gan pagātnē mēs visi zinām, ka ar to nekas netiek uzlabots. Apdrošināšanas jautājums nav atrisināts, mums vajadzētu, manuprāt, šeit būt uh, konsekventiem un abus ziņojumus vienkārši nosūtīt atpakaļ komisijai. Kompromiss nevienmēr ir uh, labākais risinājums, un, manuprāt, šis būs tas gadījums. Paldies! Thank you! Paldies! Harkins kundz lūdzu. Pateicos! Arī man nav īsti daudz nekā vairs, ko te piemetināt jau teiktajam. Kā referents teica, te ir zināms potenciāls, ka iespējams veicināt pakalpojumu sniegšanu. Es domāju, ka šāds potenciāls šeit ir, jā, bet šis potenciāls netiek izmantots. Un līdz ar to mums jautājums jāuzdod vienīgi par to, vai mēs kā komiteja varam šo pietikumu, pie, priekšlikumu pietiekam lielā mērā mainīt tā, lai tas piedāvātu pievienoto vērtību, vienlaikus nesamil, nesāsinot tos jautājumu, problēmu jautājumus, par kuriem runāja Jugerijus kundze, piemēram, un negodīgi konferences un tam līdzīgi. Kolēģis no EKR uzskata, ka mēs iespējams uh, ne, nevaram to darīt, jo tas ir tik slikti strukturēts, tik, uh, ar tik bēdīgu saturu, un par to mēs, protams, runāsim arī Andra referents sanāksmē. Un visbeidzot, mēs nonākam arī pie tā, uh, pamatfakta, ka, lūk, nu tad eh, cits teiks, lūk, no, vien līme, no, no vienas puses mēs rīkojamies arī protekcionistiski, bet ja šī sistēma šobrīd nedarbo efektīvi, ja mēs redzam, ka tur ir kļūmes un priekšlikums, kas tiek likts mūsu priekšā, šīs, šos problēmu jautājumus nerisina, nu tad tādā gadījumā mums pavisam nopietni jāuzdod jautājumu par šī priekšlikuma vērtību. Vienu komentāru, ko teica citi kolēģi, bet nē, es iepriekš ir tas, ka šī IMI sistēmu. Es gan neesmu eksperts šajā jautājumā, bet es esmu daudz lasījis par to, un šķiet pastāv problēmas, ka tas, paš, tas pašos pamatos e-kartei ne, nepiedāvās e, pa, pietiekamus pamatus un nenodrošinās sistēmas funkcionalitāti, un tāpēc mans uzskats ir tāds, ja mēs kā grupa jau tā doma tā domājam, tad tas jau dod pietiekamu iemeslu, kāpēc šo priekšlikumu neatbalstīt. Bet, lai kāds arī nebūtu, protams, diskusijas gaidīšu ar nepacietību. Paldies, Rīna Ronja Kārī. Paldies pirmām kārtām. Piekrītu tiem, kas izteicās pirms manis un jau paskaidroju, kāpēc arī mums šķiet, ka pašos pamatos tā nav atbilstīgi ideja, mums vajadzētu komisijas priekšlikumu noradīt. Un man ir tikai viens papildus komentārs referenti ievadvārdiem. Domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties par faktu, ka tā ir brīvprātīga sistēma. Tā ir brīvprātīga sistēma uzņēmumiem, bet ne dalību valstīm. Un kā mītnes dalības, kā uzņēmēja dalību valsts, jūs nevarēsiet izvēlēties, ko darīt un ko ne, kā mītnes, ja, ja šī dalībvalsts varētu teikt, jā, nu mēs vai nu to darīsim vai ne, tad, tas, tad, tad tā būtu brīvprātīga sistēma. Bet šajā gadījumā brīvprātība attiec tikai uz uzņēmumiem un parādās sociālais dempings. Es domāju, ka ļoti plaši jau tika demonstrēts, ka ar celtniecības sektoru izslēgšanu vien nekas netiks panākts, jo ja mēs to izdarīsim, un tas būs vienīgais, ko izdarīsim, uh, nu tad vienmēr pastāv iespēja kaut kad vēlāk atkal celtniecību šai jomā tikt iekļaut. Es tiešām nedomāju, ka ir vērts šo lietu turpināt. Es domāju, ka mums priekšlikums vienkārši par savus pamatos jānoraida. Paldies! Ždanoks kundze tālāk. Jā, man tikai viena lieta sakāma. Respektīvi, paldies Marijanai Harkinai, referentai. Paldies Martinai Šoidrovai par drosmi strādāt ar šādu ļoti sarežģītu dokumentu. Un, nu, jā, mēs ar prieku gaidīsim ēnu referentu tikšanos, lai tad varētu precizēt visas šīs nostājas. Paldies! Thank you, Mr. Paldies, paldies, Martēna kungs, tālāk lūdzu. Paldies, nu es arī izteikšos tikpat īsti kā pārējie. Ja Neņemot vairāk šī e-kārta Eiropā pakalpojumiem ir dokuments, pie kā mēs vēl atgriezīsimies. Es domāju, ka šobrīd nav vērts tērēt laiku, domāt par, gan par juridisko, gan operatīvo ietvaru, kāds tas tai varētu būt. Thank you. Liels paldies. Laika grafiks tātad ir šāds. Minēju to jau. Uh, Um, Empel komitejā balsojums 22. 23. janvārī, Imko balsojums tātad vadošajā komitejā 21. 22. martā nākamgad, un laiks plenārsēdē vēl nav pieņemts. Nu, lūk. Nu, tagad gribu sveikt mūsu vidu viesus. Jo, kā jūs labi zināt, šeit parlamentā ir uzsākta iniciatīva organizēt Āfrikas nedēļu, gaido, gatavojoties Āfrikas un ES samitam Abidžanā, kas notiks pavisam drīz. Un visās komitejās līdz ar to ir tāda Āfrikas tēma iestrādāta darba kārtībā jautājumos, kas ir pietuvināti komiteja kompetencēm un kuras eh, komitejas vēlētos padziļināti skatīt, ir uzaicināti eksperti no mm, dažādām Āfrikas kontinenta malām. Un mums, Empulu komitejā un Sociālo lietu komitejā, protams, eh, bija tikai dabiski, ka mēs pievērsāmies tām lietām, ko mēs parasti skatām un tāpēc lūdzu aicinu viesus nākt man šeit blakus. Kā jau teicu, mēs strādājam ar tādām lietām kā darba vietas nākotnē, jauniešiem īpaši. Here, here, here, here. Come here. Come, come here. Come. Please. Je, please come. So we, we usually in this uh, committee is... Šī komiteja parasti strādā lielā mērā ar tādiem jautājumiem kā bezdarbs, nodarbinātība, nākotne jauniešiem mūsu dalību valstīs un Eiropā kopumā. Un arī tāpēc tie aspekti, ko mēs skatām Āfrikas kontinentā, ir saistīti ar šiem jautājumiem. Esam pie mums uzaicinājuši cilvēkus, kas ir eksperti šai ziņā, kam loma spēlējama ne tikai pašiem savā valstī, bet arī starptautiskajā arēnā. Lūkšu jūs īsi iepazīstināt ar sevi, un tad došu jums arī vārdu, protams. Nu, protams, jūs paši varat izvēlēties, par ko vēlties runāt, bet mēs gribētu dzirdēt pārsvarā, kas notiks ar nākamo paudzi. Godātie draugi, mēs sākam tagad paneļa diskusijas, jūs nevarat stāvēt tur un runāties savā starpā, nē, mums ir runātāja panels, kas tūlīt sāk darbu. Lūdzu, jums vārds. Good morning. Labrīt. Ovskogas kundze un godātie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Mani lūdza ar sevi iepazīstināt. Esmu Sintija Samuela Olonģuvon. Es saprotu, ka sarežģīts uzvārds, to grūti izrunāt. Es esmu sākotnēji starptautiskās darba organizācijas direktore Āfrikas departamentam. Un manā atbildībā iepilst tātad šīs um, organizācijas darbība plānošanu attiecībā uz Āfriku. Labrīt, paldies, ka var padalīties ar viedokļiem ar jums. Esmu Lukas Kristiansens no Pasaules bankas, vadošais ekonomists, eh, kas strādā ar Āfrikas reģionu. I'm Gojilai working. Es esmu Gojilai, strādāju arī ar Pasaules banku un meklējumu partnerības risinājumus Un tas ir mans kolēģis Lukas Teblakus, kas iespējams vairāk runās tieši par šiem jautājumiem. Mans kolēģis Maciju sēž telpas otrā pusē, viņš strādā Briseles birojā un lieliski mm, nodrošinājis nu, mums atbalstu manas vizītes laikā. Mums lūdza runāt par investīcijām, par ieguldījumiem jauniešos Āfrikā un Eiropas Savienībā šī gaidāmā piektā Āfrikas un ES samita dialoga ietvaros. Nu, tad ļaujiet man izgaismot vairākus jautājumus attiecībā uz Startautiskās darba organizācijas, jeb SDO domu gājienu šai jautājumā. Un tad mēs vēst, pēc tam varam sarunu turpināt iesākumā. Paldies, ka uzaicinājāt mūs piedalīties šai svarīgajā sarunā tā ir svarīga ne tikai Āfrikai un Eiropai, tā ir arī globāla nozīme. Savā uzstāšanās laikā runāšu arī par zinām kontekstu. Un šis konteksts dalās divos dalās, daļās. Pirmām kārtām šīs sarunas eh, saistībā svarīgi atcerēties par faktu, ka līdz 2025. gadam tiek lēsts, ka 50% pasaules jau, iedzīvotāju jauniešu būs afrikāņi līdz, līdz 2045. gadam. Turklāt tiek, tiek lēsts, ka līdz 2040. Ga, 40. gadam darba tirgus Āfrikā būs būtiski pieaudzis skaita ziņā. Turklāt jāatceras, ka mm, kāds bija ziņojums par jauniešu bezdarbu, kas tika publicēts vakar par 2017. gadu. Tur bija teikts, ka, ja salīdzinām datus ar 2009. gadu, jauniešu bezdarba situācija globāli ir uzlabojusies, bet situācija joprojām ir ļoti tālu no perfektas. Ir tīpaši tad, ja raugāmies uz darba vietu kvalitāti Āfrikā un arī citās valstīs. Vēl viens tāds kontekstam nozīmīgs jautājums, ko vēlos pieminēt un uz ko vēlamies koncentrēties, ir tas, ka viens no principiem 1945. gada Filadelfijas deklarācijā, ko sagatavoja SDO, bija šāds. Tur bija teikts, ka nabadzība jebkur pasaulē ir drauds labklājībai visur citur pasaulē. Vienalga, vai tā šī nabadzība ir nacionālā līmenī vai kontinentālā līmenī, jeb globālā līmenī. Un tāpēc tad, kad visus šos faktus skatām kopumā, tad redzam, ka ir kategoriskais imperatīvs šos jautājumus jauniešu bezdarba gadījumā Āfrikā un citos pasaules reģionos eh, risināt un uztvert nopietni. tas nav tikai tāds jautājums, kas kādai citai, kāda, ko kāda cita grupa var skatīt, uz, skatīt no malas. Nē, tas ir saistīts ar mūsu pašu nākotni, ar to, kāds būs darba tirgus laika gaitā. Tas ir šis konteksts. Ja runājam par to, kādā veidā izmantot šo līdz šim neizmantoto demografisko potenciālu, šī tendenču potenciālu, un gan šobrīd, gan arī nākotnē. Tad jāsaka, ka 2012. gada jauniešu nodarbinātības rīcības rezolūcija, ko pieņem Startautiskā darba konference, piedāvā būtisku un atbilstīgu ietvaru, bet gribu uzsvērt četrus jautājumus šeis eh, trijās jomās, kas jāuztver ļoti, jāuztver ļoti nopietni. Pirmām kārtām darb, darba vietu izaugsmē ir jānozīmē arī tādai darba vietu pieejamībai. Bieži vien ir veicināt izaugsmu, un tas, protams, ir labi. Bet izaugsme pati par sevi, kas nepiedāvā šādus pieejamas darba vietas, ir pretrunā attīstībai, un tas nerisinās nabadzības jautājumus un viens no galvenajiem nosacījumiem šādas jomas risināšanai ir paraudzīties, lai darba vietas, it īpaši jaun, tās, kas tiek piedāvāts jauniešiem, tiešām tiek sistematizētas. un, un par tām tiek domāts sektorālās politikās un makroekonomikas politikā un budžetā. Tātad jāpārliecinās, ka izaugsme ir saistīta ar darba vietu radīšanu. Otrs jautājums, kas ļoti svarīgs, ir identificēt tos galvenos sektorus, kas ir darba vietu intensīvi, nodarbinātības intensīvi jauniešu kontekstā. Un jāskatās, kāda veida deficīti pastāv, kas padara šīs darba vietas, piemēram, nepievilcīgas jauniešu acīs. Jāidentificē šie sektori, lai varētu problēmas risināt un lai šie sektori varētu piesaistīt, saglabāt un tiešām arī izmantot šos jauniešu talantus. Pē, pieejamais pētī, pēdējuma pētījuma dati liecina par to, ka lauksaimniecība ir viena no šādām jomām, celtniecība tāpat, un vēl ir virkni citu sektoru, par kuriem varam runāt arī detalizētāk. Trešā joma ir saistīta ar prasmju attīstību jauniešu vidū, tā lai viņi būtu nodarbināmi. Prasmes caur izglītību, apmācību, dažāda veida citām intervencēm, pat izmantojot esošās iespējas, ko piedāvā tehnoloģijas Detaļās par to runāsim gaidāmo diskusiju laikā. Ceturtā svarīgākā joma - datu kontekstā un nodarbinātības veicināšanas kontekstā ir pakalpojumi. Āfrikā viens no problēmu jautājumiem tiek, tiek ident, ir identificēts kā tieši tas mm, datu jautājums lai mēs varētu izmantot šīs demogrāfijas tendences labvēlīgā veidā. Mums nepieciešamas investīcijas informācijā, datos, it īpaši datos par darba tirgu, tā lai būtu pieejama atbilstīga informācija tālāk politika izstrādēji, un kas vēl svarīgāk, lai varētu uzraudzīt šo politiku īstenošanu. Tālāk. Vēl trīs jomas, kam vēlos, lai mēs piemēstu ciešu uzmanību. Pirmām kārtām uzņēmē darbības attīstīšana. Mēs, protams, zinām, ka ne jau katrs jaunietis kļūs par uzņēmēju, bet tie, kuriem ir šāds potenciāls, tiem ir jāpiedāvā atbilstīgs atbalsts, lai varētu veicināt novatorismu, ražīgumu, nodarbinātības iespējas šādā veidā. Un te ir vajadzīgi attiecīgi ieguldījumi attiecīgi uzņēmējdarbības attīstības pakalpojumu un finansējumu pakalpojumu un visi citi šie svarīgi elementi, kas vajadzīgi uzņēmējdarbības veicināšanai. Nav tāda risinājuma, kas būtu piemērots pilnīgi visos gadījumos, it īpaši jau Āfrikā. Pastāv tāda ļoti delikāta, trausla situācija, un um, tas viss ir jāņem vērā un tāpēc šis intervences modalitātes šajā kontekstā ir jāņem vērā. SDO līmenī Āfrikā esam pieņēmuši ietvaru veicinot eh, atbilstīgu darbu šādos ļoti sarežģītos, eh, trauslos apskātos, apstākļos. Starptautiskā darba konference 2017. Mm, gadā pieņēma arī rekomendāciju 205, kur tiek runāts par atbilstīgu darba vietu veicināšanu, darba vietu um, tā lai šāda veida situācijā būtu iespējams pretoties riskiem. Un globālā tā tad jāņem vērā atbilstīgās modelitātes jauniešu bezdarba veicināšanai arī tajos apstākļos, kad tie nav vienkārši. Un kas nav mazsvarīgi, ir partnerība. Partnerību jautājums globālā līmenī, partnerības, kas darbojas reģionālā līmenī, nacionālā līmenī šo daudzsektoru dabas eh, rezultātā jauniešu bezdarbs nevar attīstīties tikai kaut kādā izolētā veidā, tāpēc priecājamies par globālo iniciatīvu par jauniešiem un par atbilstīgu darba vietu izveidošanu jauniešiem, kas tika pieņemta ANO, tas ir daudzgada, daudzgadējs ANO ietvars, es arī esmu darbojusies šis iniciatīvas ietvaros, lai atbalstītu attiecīgās dalībvalstis, attīstītu un īstenot visaptverošu atbildi jauniešu, bezda, jauniešu da, nodarbinātības veicināšanai valstīs. Un kas šīs iniciatīvas kontekstā arī svarīgi ir tas, ka te tiek paredzēti uh, konkrēti aģentūru platformas elementi, kas ļautu valstīm īstenot um, ne tikai kā DG8, bet arī kā DG4 attīstības mērķis, tātad ne tikai 4, bet arī 8. Tātad, lūk, šādā kontekstā skatām šo SDO, kāda ir šī saistība, šīs modalitātes, lai mēs varētu sastrādāties, lai izmantotu jauniešu nodarbinātības potenciālu un ņemt vērā šīs demografiskās tendences. Te vēlos savu uzstāšanos šobrīd beigt un domāju, ka sarunu varēsim turpināt vēlāk. Paldies, priekšsādātāji! Thank you very much for this. Uh, paldies jums! Un tagad dod vārdu Kristiānsena kungam no Pasaules bankas uh, īsam ievadvārdam. Lielas paldies! Prieks uh, dalīties savās domās par šo īpaši svarīgo tematu. Turpinot pašā kontekstā, mm, mm, vēl Viens fakts, ko vērts pieminēt līdz 2050. gadam, prognozē, ka Āfrikā dzīvos 2 miljārdi cilvēku un aptuveni 700 miljoni Eiropā. Nu, tas nozīmē, ka Āfrika būs pasaules dzinējspēks nākotnē, kas nu, jau ir drīza nākotnē, var teikt. Nu, droši vien jūs jau zināt ši, ši, šos grafikus, esat redzējuši šādas iedzīvotāju skaita uh, Mm, piramīdas, uh, pa kreisi var redzēt uh, šī, šis grafiks domāts tieši Āfrikai. Tās ir trīs stūris, tātad daudz jauniešu, vīriešu, sieviešu, jauniešu, meitiņu un dzēnu miljoni. Un tieši tas raksturo iedzīvotāju struktūru Āfrikā. Ne tikai tas, ka tur ir daudz jauniešu raksturo šo valstu ekonomiskā izaugsme, eh, tieksme pēc eh, turpmākas attīstības, eh, izglītība, pēdējais Pasaules bankas ziņojums vēlreiz apliecināt, cik svarīga ir izglītība, kas konstanti tiek uzlabota, jo šādi tiek radītas darba vietas, kas arī palīdzēs uh, Mm, jauniešiem attīstīt savu pilnu potenciālu. Lielākoties cilvēki ir nodarbināti lauksaimniecībām. Āfrikā tas to pa, pa labi var redzēt, tad pa labi esošajā grafikā. Arī mājasaimniecībās un tirzniecībā cilvēki tiek nodarbināti lielākoties neformāli formāla nodarbinātība stagnē nedaudz, un tur vēl situāciju pagaidām nevar tā īsti uzlabot, ko, cent, ko, rakst, ko demonstrē centrālais grafiks. Nu, tik tālu, uh, uh, lai iezīmētu situāciju. Āfrikā tiek īstenotas daudzas programmas šajā sektorā, proti jauniešu nodarbinātības sektorā. Daudzi pasākumi balstīti uz to, lai uzlabotu jauniešu prasmes, zināšanas par uzņēmēju darbību, par eh, finanšu pasauli. Vairāk pētījumi, kas vērtē eh, šos projektus, eh, demonstrē ļoti labus rezultātus. Tikai dažiem projektiem nav konstatējama pievienotā vērtība, tad statistiski ir būtiski panākumi konstatējami šīm programmam, šiem projektiem Āfrikā. Nu, tas tagad piesaista daudz uzmanības situācijā Āfrikā, bet dažas lietas ir vērts pārdomāt. Agrāk, um, runājot par jauniešu nodarbinātību, mēs koncentrējāmies uz prasmēm, uz uh, piedāvājuma pusi, tā teikt, uz to, kā labāk izglītot mūsu jauniešus, ar to vien nepietiek. Tagad jādomā par turpmākiem aspektiem. Protams, turpinot iepriekšējās runātājas domu, tas nav kaut kas, ko varam veikt paši. Te nepieciešama sadarbība ar interesētajām pusēm, nu, jau kopš 14. gada. Uh, norisinās eh, šāda sadarbība, kurā iesaistīti visi partneri no privātās publiskās partnerības, no pilsoniskās sabiedrības, un um, mēs testējam šobrīd pilotu risinājumus atsevišķi, ar atsevišķo projektu eh, palīdzību, skatāmies, vai šie risinājumi var būt par katalizatoriem, lūk, uz ekrāna jūs redzat, kādiem partneriem mēs sadarbojamies, arī bilaterāli valdības sadarbojies. Pasaules banka ir ļoti aktīvs spēlētājs eh, jauniešu nodarbinātības eh, programmam eh, ar mērķiem, kas nospraust turpmākiem 15 gadiem. Tas ir izaicinājums, bet mēs pie tā strādājam. Runājot par jauniešu nodarbinātību, pamatprasība ir apgādāt jauniešus darba vietām, kvalitatīvām darba vietām. Bet, uh, ko mēs tiešām cenšamies paveikt ar mūsu partnerību, nekoncentrēties vairs tikai uz uh, piedāvājumu, uz uh, prasmju apgūšanu, uz apmācību darba tirgu un cerot, ka um, pieprasījums būs pietiekami augsts. Bet mēs drīzāk strādājam gan pie piedāvājuma, gan pie pieprasījuma uzlabošanas. Mēs um, uzlabojam vērtības ķēdes uh, uh posmus, strādājam pie tās attīstības, uh, mēs uh, uh, vēlamies izaugsmi, kas nesīs darba vietas, mēs uh, sadarbojamies ar privāto sektoru šajā ziņā, kurš palīdz attīstīt makro finanšu stabilitāti. Mm uzņēmēju darbību un arī nodarbinātību līdz ar to. Bet var darīt vairāk. Daži sektori ir eh, darba intensīvāki, lauksaimniecība, piemēram, bet var to vēl uzlabot. Lai uzlabotu lauksaimniecību, nepieciešama piekļuve tirgiem, eh, lai cilvēki varētu arī preces iegādāties. Nu, lūk, šādi tiek attīstīta šī vērtības ķēde, eh, attīstām tirgus, Eh, un šādi stiprinam arī lauksamnieku pozīcijas. Tā tad skatāmus, skatāmies uz pieprasījumu, attīstām uzņēmēju darbību, eh, uzlabojam uzņēmumu kapacitāti un likvidējam robus, uzlabojam arī komunikāciju. No nu, ko divāras eh, esmu ieradies, kur ļoti kur milzīgs potenciāls ir e, pašmā rīsu ražošanai, bet um, lauksaimnieki šobrīd um, mm, ar to nenodarbojas, jo uh, trūkst um, iespēju samalt šos rīsus, pēc tam, lai saražotu miltus. Un, tā kā mēs tagad mē, mēģinām sadarboties uh, vairākos līmeņos, lai atrisinātu šo rīsu ražošanas uh, problēmu šajā valstī. Mūs interesē gan inovācijas, gan zināšanas, gan uh, apmācība. Un runājot par inovācijām, mūs interesē integrētā pieeja. Tātad uh, gan par pieprasījumu, gan par piedāvājumu uh, domājot un likvidējot robus. Domājam arī par sinerģijām, lai viens plus viens uh, līdzinātos uh, Eh, divi ar pus, nevis eh, diviem. Un, eh, lūk, nu, koordinācijas problēmas te var pastāvēt kā rīsu ražošanas, piemēram, dažreiz tī, tīri teritoriālas problēmas, kā ar geogrāfisku izvietojumu ir konstatējamas, tur mēs varētu piedāvāt šo integrēto pieju. Ejot tālāk un runājot par nākotnes darbiem, ko tehnoloģija var piedāvāt Āfrikai un jauniešu nodarbinātībai Āfrikā. Daudz tiek runāts par darba vietu digitalizāciju. Mikrodarbs, tāldarbs, darbs IKT sektoram, milzīgs potenciāls bet arī uh, darba ņēmējiem nepieciešams attiecīgas uh, tehnoloģijas piekļuve internetam, piemēram, Āfrikas valstīs. Piekļuve uh, mobilam telefonam, telekomunikāciju tīkli. Tātad nepieciešams nodrošināt pamatus, lai šis darbs būtu veicams. Tad mums ir pilotprojekti digitālo darba vietu jomā, un šobrīd mēs startējam, zondējam nedaudz situāciju, izzinām, kas notiek varbūt. Um, Esat um, redzējuši The Economist Afrikai uh, žurnāla rakstu tieši par specializētu rakstu par situāciju šajā sektorā un uh, pilotprojektiem, ko piedāvājam, proti, ko Pasaules banka piedāvā. Nu, tas aptuveni eh, tie būtu mūsu mērķi jauniešu nodarbinātības eh, jomām, ko mēs vēlamies panākt, ir šī integrētā pieeja. Ne tikai piedāvājumu uzlabot, pat ja apmācība ļoti palīdz, eh, bet ar prasmēm vien nepietiek šāda vienpusēja pieeja nav visai efektīva. Partnerība ir daudz labāks variants. Paldies! Paldies! Kā dzirdējām no mūsu uh, panelistiem, Sintie Samuela Lonjevona teica, ka bezdarbs uh, Āfrikā ir jāuztver ļoti nopietni. Uh, Un tagad Kristiansena kungs uh, teica, ka uh, var darīt vēl vairāk. Nu, ļoti labi. Mm, ļoti labi, ka mm, mūsu vidū ir arī Montēsī kundze no Eiropas komisijas. Jūs strādājat ar Rietumu un Centrālās Āfrikas valstīm un vadāt uh, attīstības koordināciju šajās valstīs. Lūdzu, jums vārds. Es runāšu franciski. Labdien, paldies! Es jūtu, ka Sinti un Luks jau daudz ko pateica. Un es pilnībā atbalstu uh, politikas stratēģiju, ko viņi prezentēja. Varbūt uh, vēl uh, pāris faktu. 2030. gadā mums būs 450 miljoni jauniešu Āfrikas eh, darba tirgu, eh, Āfrikas eh, tirgu subsaharas reģionā. Un Āfrikas ekonomika radīs 18 miljonus darba vietu gadā, pateicoties izaugsmai uz to brīdi ko prognozē uz to brīdi. Lūk, tāpēc ļoti nepieciešams rūpēties par jauniešu nodarbinātību Āfrikā. Protams, tas ietekmēs eh, šie Cintija un Luks eh, pieminēja ekonomisko ietekmi, bet arī politiskā ietekme te jāizceļ. Skaidrs, ka jaunieši bez darba sarūktināti. Uh, jūtas kā upuri bieži, netaisnības, sociālās netaisnības upuri, tas noved pie sociālās spriedzes, pie konfliktiem sabiedrībām. Un tad viņai arī, eh, teiksim, ir eh, daudz eh, vairāk atvērti radikalizācijas idejām, kas, protams, arī ļoti svarīgs es eh, politiku kontekstā. Un tāpēc mums tiešām jādomā gan par Eiropas jauniešiem, gan par Āfrikas jauniešiem, kuru daudz un kas vēlas eh, strādāt un uh, apgūt attiecīgas zināšanas un prasmes, kas viņam noderēs darba tirgu. Runājot par Eiropas situāciju, jo es pārstāvu tomēr tieši mm, Eiropas Savienību, nu jau gadiem ilgi jauniešu nodarbinātība ir prioritāte mūsu politikā. Un šodien uh, ir strādāta kolektīva pieeja parlamentam, komisijai un uh, padomei, uh, lai uh, attīstītu šo jautājumu. Ir izvei, parakstīts arī uh, kopīgais dokuments, stratēģija, uh, darba programma līdz 2030. Uh, gadam uh, ar ceļa karti noturīgai attīstībai. Šajā dokumentā aicinām rēģēt uz darba tirgus vajadzībām, runāt īpaši par ievainojamām grupām, kā teiksim bērni, jaunieši un sievietes. Tātad mūsu prioritātes ir uh, nodrošināt piekļuvi izglītībai, arī uh, profesionālai izglītībai un arodu apmācībai visiem. Tas ir obligāti vajadzīgs elements, lai uzlabotu jauniešu nodarbinātību. Otra prioritāte ir reaģēt uz specifiskām jauniešu vajadzībām, kuriem, kā es jau pieminēju, nepieciešams uh, darbs, kvalitatīvs darbs, kas uh, vēlas sevi apliecināt uzņēmēja darbības jomā. Jau šodien es atbalstu izpaužas daudzējādi, runājot par valdību, rīcību, runājot par pārvaldību līmeni Tagad, um, protams, uh, Āfrikas valstīs pastāv šī problēma ar politisko nestabilitāti. Kā tad viņam jāīsteno šī ekonomiskā politika? Vajadzētu uzlabot uh, investīcijas šajos sektoros, īpaši nodarbinātības sektorā. Vajadzētu uzlabot uh, vides uzņēmē darbības vidi, jo uzņēmumi palīdz uh, radīt darba vietas. Tad tas ir, tas ir uh, tas, ko mēs cenšamies panākt sadarbojoties ar Āfrikas valstu valdībām. Tiek īstenots daudz pilotu projektu, un mēs tiešām uh, uzlabojam šo piedāvājumu, ko, par ko stāstīja Luks. Uh, ja skatos uz laika posmu no 2014. līdz 2020. Uh, gadam, nu, vairāk par pusotru miljardu piešķirts uh, tieši uzlabojumiem tieši izglītības un uh, profesionālās apmācības sektorā. Um, te vairāk par vienu miljardu ir globālām iniciatīvām un 300 miljoni Erasmus programmai mūsu budžetā. Ir arī programmas, kas palīdz eh, MVU gūt finansējumu. Tātad atbalsts, lai jaunieši varētu eh, gūt finansējumu, lai palaistu savu startup uzņēmumu, piemēram. Un šī integrētā pieeja, par ko arī Lūks eh, daudz stāstīja. Ne tieši pārvaldības līmenī, apmācības, eh, izglītības līmenī eh, notiek darbi, notiek īstenošanas darbs pie šīs uzņēmēja darbības vidas uzlabošanas un tiek uzlabota valdību kapacitāte lai eh, spēcinātu šo vērtību ķēdi. Tiek identificēti sektori, kas ir svarīgi darba vietu radīšanai. Visu šo globālo pieju mēs atbalstām. Nu, teiksim, Nigēra, kas ir trausla valsts, mēs uh, eh, politisku sadarbību veica, eh, īstenojam ar Nigeras valdību. Un sociālās politikas kontekstā Nigeras valdība tagad īsteno iniciatīvas, lai radītu darba vietas. Mēs um, sešiem miljoniem jauniešu konkrētos projektus piedāvājam profesionālo izglītību un uh, piedāvājam arī mikro kredītus eh, vairāk eh, par tūkstoti jauniešiem šajā valstī. Eh, šis ir īpašais projekts, ko, izveid, ko, ko finansē ar īpašā finanšu fonda palīdzību, lai apkarotu uh, naudas atmazgāšanu Āfrikas valstīs un uh, kas īpaši uzmanību veltīja tieši ekonomiskai politikai, mm, kas vērsta uz jauniešu nodarbinātību. Tik daudz mēs jau, jau darām. Nākotnē ir paredzēts ārējo investīciju plāns, ko nesen esam pieņēmuši ar ko īstenot triju līmeņu, ko īstenot trijos līmeņos un um, ar kurā palīdzību tiek radītas jaunas darba vietas. Cerams, ka šis plāns uzlabos arī investīciju piesaistīšanu. Tad mēs piedāvāsim gan tehnisko palīdzību no vienas puses, eh, stiprināsim valdības kapacitāti attiecībā uz labākas politikas īstenošanu un eh, piedāvāsim garantijas. Un šādi atvieglosim jauno investīciju projektu finansēšanu, eh, kuros varēs piedalīties jaunieši ar šo mikrokreditēšanu, piemēram. Jo kredītu uh, saņemšana bieži ir tāds klupšanas akmens, īpaši trauslām valstīm, kur valda nenoteiktība, kur uh, valdības nav stabilas. Tātad šis, uh, šie līdzekļi no garantiju fonda tiešām palīdzēs uzlabot uzņēmē darbības vidi daudzos sektoros, nu, protams, lielākoties uh, lauksaimniecībā, ko Lūks jau pieminēja, bet arī digitālo tehnoloģiju sektorā, jo digitalizācija Āfrikā ir ļoti daudzsološa attīstības sektors, kas arī palīdz radīt darba vietas. Nu, šis ir jauns instruments mūsu rīcībā, ko pavisam drīz arī sāksim izmantot. Uh, Runājot par politisko diskusiju nākamo divu nedēļu laikā, runāsim ar Afrikas valstīm. Jūs zināt, nākamnedēļ notiks biznesa forums uh, starp um, Eiropas Savienību un Afrikas Savienību, kura ietvaros uh, runāsim par visiem šiem jautājumiem - jauniešiem, darba vietām, biznesa, vides uzlabošanu finansējumu piešķiršanu jauniešiem, lai palaistu jaunas ekonomiskās iniciatīvas un partnerība starp privāto un publisko sektoru. Nu, Tātad mūsu uzmanības centrā tieši nodarbinātības jautājumi un jauniešu nodarbinātība. 29. un 30. novembrī notiks arī samits starp Eiropas Savienību un uh, visām Āfrikas kontinenta valstīm. Un tad Āfrikas, uh, ar Āfrikas Savienību arī tur runāsim un arī šajā samitā tiks skatīti uh, jautājumi par jauniešiem, par uzņēmēju darbību, mm, struktūrēto privāto un publisko dialogu, lai atvieglotu darba vietu radīšanu jauniešiem. Lūk, par šiem lietām mēs šobrīd runājam, ap šiem jautājumiem grozās politiskā diskusija. Un te mums nepieciešams vēl pētīt situāciju un piedāvājot risinājumus, kas palīdzēs sasniegt uh, mērķus uh, nodarbinātības jomā. Proti, lai piedāvātu vairāk kvalitatīvo darba vietu jauniešiem Āfrikā. Paldies! Thank you. Paldies! Vai kāds vēlas uzdot kādu jautājumu vai? Jā, Šaidrovs kundze, lūdzu jums vārds. Merci beaucoup. Lielas paldies par uh, jūsu teikto, par jūsu prezentācijām. Protams, ka ir vairāki iemesli, kuru dēļ mums ir jārīkojas mums, Eiropai. Protams, ka Āfrikā nebūs pietiekami e, daudz darba vietu, ja nebūs e, pietiekami daudz darba vietu, tad varam e, sagaidīt jaunas migrācijas viļņus. Tas ir viens no iemesliem, bet tā ir arī mūsu uh, humanitārā atbildība, politiskā atbildība, kuras dēļ mums ir jārīkojas, jāinvestē, jāatbalsta uh, tas, ko jūs minējāt, jāatbalsta Āfrikas valstu valdības, lai varētu attīstīt izglītību un tā tālāk. Man ir arī jautājumi. Jūs runājāt par Āfriku kā par vienotu kontinentu, bet tā tas nav. Tā tad ir jānodala dažādās valstis, kuras ir ļoti atšķirīgas. Varbūt jūs eh, mums varētu minēt piemērus, kur eh, apstākļi ir eh, labvēlīgāki un kur uh, ir vissliktākā uh, situācija. Tas bija pirms pirmais jautājums. Jūs uh, neminējāt. Uh, tos uh, ļoti svarīgos aspektus, proti to, ka ir jābūt mieram nodrošinātam, kas uh, tā nav daudzos, uh, daudzās Āfrikas valstīs, nav miera un nav arī brīvības. Uh, Es domāju, ka ir eh, jā. Eh, atrisina arī šie jautājumi, ir jāzina, kā tad mēs atrisināsim šīs problēmas, jo tie ir galvenie priekšnosacījumi, lai varētu radīt jaunas darba vietas un lai varētu eh, vispār runāt par izglītību un tā tālāk. Paldies! Thank you. Paldies! Varbūt mēs varam vēl kādu jautājumu uzklausīt. Jungērijas kundze, lūdzu jums vārds. Paldies un uh, paldies uh, mūsu viesiem par šo ļoti um, izaicinošo ainu, kādu jūs ieskicējāt attiecībā uz darbu tirgu Āfrikā, un paldies, ka atgādinājāt uh, mums sākotnēju šo te orģinālo Filadelfijas deklarāciju uh, Es domāju, ka šad un tad ir uh, prātīgi paraudzīties uh, pagātnē, vēsturē un atcerēties, kādas tad ir mūsu pamatvērtības. Un tās ir minēts arī šajā Filadelfijas deklarācijā, kas tika pieņemta uzreiz pēc otrā pasaules kara. Uh, uh, hand, instrument... Mans jautājums uh, ir uh, tāds kā instrumentāls Vispirms eh, Montēsī kundzei. Kā mēs šeit Eiropas parlamentā varam palīdzēt? Un zinot, ka šī ir nodarbinātības komiteja. Appreciate uh, your. Un es arī augsti novērtēju uh, to, ka jūs uzskaitījāt visas šīs te programmas, kuras jūs īstenojat bet varbūt jūs varētu ieskicēt e, zināmus e, virzienus, kuros e, tāds papildus grūdienis no nodarbinātības komitejas varētu būt noderīgs. Un varbūt, ka arī Kristiansen kungs varētu uz šo jautājumu atbildēt. Jā, tas ir ļoti labi, ka ir publiski privātās partnerības. Uh, par ko jūs runājāt, un tur ir iespējas, bet eh, ja jūs nopietni uztverat visus šos skaitļus, tad mums tiešām vajadzētu padomāt par to, kā to visu paplašināt pēc iespējas drīzāk, jo pretējā gadījumā, eh, jā, jūsu sadarbība ir laba, bet mēs nevarēsim uh, sasniegt pietiekam daudz eh, cilvēku ar šīm programmām. Un pēdējais, varbūt ne tik tehnisks jautājums, bet vairāk jautājums par vērtībām. Tas ir tāds, ko gribētu uzdot uh, eh, Samjolai Olangionai par jautājumu, kas man ir uh, sirdī ļoti tuvs. Ja mēs eh, SDO pienācīga darba, darba kārtību uztveram nopietni. Un ja mēs arī šo te eh, pamatvērtību jautājumu uztveram nopietni, proti, ka šeit nevajadzētu runāt tikai par darba vietu radīšanu, bet par to, kā radīt tādas eh, tiešām labas darba vietas, pienācīgas darba vietas, proti, e, kas atbilstu SDO pamatu standartiem darba jomā. Tad es domāju, šeit šo to varētu pateikt par e, tiesībām uz darba koplīgumiem, tiesībām uz uh, organizāciju veidošanu, uz to, ka bērnus nedrīkst izmantot darbā, Tad, tad vienkārši paraugoties uz šiem pamatstandartiem, kas ir SDO attiecīgi šajā jomā, kā mēs jums varētu palīdzēt, varbūt eh, runājot par nodarbinātību, varbūt eh, arī izdarot spiedienu, lai sasniegtu ilgcīgas attīstīgas mērķus, jeb SDG, vai varbūt, ka varētu runāt arī par eh, darba sadaļām vai tirzniecības attīstībām Kā mēs varētu palīdzēt? Paldies, vai e, es varētu vēl uzklausīt vienu kolēģi un tad došu jums vārdu. Un tad tagad došu vārdu Hārkins kundzei. Lūdzu, jums vārds, Hārkins kundze. Paldies un paldies par šīm prezentācijām. Pirmkārt, pirmajai runātājai, jūs runājāt par to, ka uh, tas, protams, nav uh, tikai darbietu skaits, kas ir svarīgs, bet arī darbietu kvalitāte, un tas, tas pats attiec arī uz Eiropu. Uh, Un ir cilvēki, kuri domā, ka digitālajai ekonomikai būtu jārada jaunas darba vietas. Uh, daļa no tām būs uh, uh, labas darba vietas, bet ne visas. Tātad, kā jau es teicu, mums šeit ir paralēli jautājumi. Jūs runājāt par 2012. gada rezolūciju un par četrām prioritātēm, par darba vietām bagātu un tam līdzīgām lietām. Uh, Bet eh, vai jūs redzat, ka šī izaugsme, tur, kur tā notiek, ka tā arī rāda darba vietas, un ja nē, tad mans jautājums, eh, eh, varbūt, ka tas tur notiek, bet ne visur, tad mans jautājums ir, kādi priekšlikumi ir SDO, lai censtos nodrošinot to, ka izaugsme arī rāda darba vietas? Tas ir mans pirmais jautājums. Otrakārt, Pasaules bankas kolēģim jautājums. Jūs runājat par integrēto um, pieeju, nevis tikai par piedāvājumu pieprasījumu pusi. Jūs um, teicāt, ka ir programmas, kas daudz ietekmes nedod, bet to noliekot malā vai programmu um, sastādīšanas veids nav bijis uh, pietiekam labs, varbūt, ka tās nav pietiekam labi sastādīts, ka tās nedarbojas. Uh, Un uh, varbūt, ka šai pieprasījuma pusē kaut kas uh, uh, nedarbojas. Vai jūs uh, redzat pietiekami privātā sektora aktivitāti un iesaisti, lai šeit kaut ko panāktu? Un tad, kolēģi no komisijas, jūs runājāt par vairākiem politiskiem aspektiem, jūs runājāt par migrāciju Tātad visiem trījiem arī gribu pajautāt, kāds ir e, jūsu viedoklis, ir priekšlikumi par zilo karti un tam līdzīgi, kāds ir jūsu viedoklis par legālo migrāciju, un jūs runājat arī par to, kā jaunieši ir aizvien neapmierinātāk un kā tas izpaudīsies, un varbūt jūs varētu pieminēt specifiskos projektus, ko jūs šeit īstenojat. Mans jautājums ir, vai ir e, kaut kāda iespēja šos projektus paplašināt? Uh, un intensificēt. Eh, esmu pārliecināta, ka tie ir ļoti svarīgi un eh, nozīmīgi, bet tomēr tie droši vien vēl ir tikai kā piliens jūrā. Es negribu nonivelēt eh, labi veikto darbu, jo vienmēr ir jāsāk ar pirmo soli, bet vai ir iespēja tomēr te kaut ko paplašināt? Un visbeidzot, uzklausot jūs visus trīs, kaut kādā brīdī tas viss šķiet. Uh, tā kā par daudz, jo mums ir tik daudz līdzīgu problēmu, varbūt ne uh, tādā pašā intensitātē, un tomēr, piemēram, par darba vietu kvalitāti, par pienācīgām darba vietām un tā tālāk. Un ja mēs paraugāmies uz uh, ASV un Eiropas Savienības, nezinu par Āfriku, varbūt jūs varat uh, man pastāstīt, bet mēs saskaramies ar situāciju, kad aizvien vairāk un vairāk resursu koncentrējas to, uh, rokās, kuri jau ir turīgi, tā vietā, lai tiktu izmantoti, lai radītu tādas darbvietas, par kurām mēs šeit runājam. Un es gribēju vienkārši pajautāt, kā jūs domājat, vai tas arī notiek Āfrikā? Paldies! For... Paldies par uh, jūsu līdz šim uzdotajiem jautājumiem. Es došu vārdu Olonjons kundzei no SDO perspektīvas. Jūs varat izvēlēties eh, tos jautājumus, uz kuriem jūs prāt jūs varat atbildēt. Varbūt jums ir kādas idejas šeit, lūdzu. Paldies priekšsādātājiem un paldies eh, visiem godātajiem deputātiem, kuri izteicās Es pievērsīšos trim jomām, jo daži no šiem jautājumiem ir savstarpēji saistīti. Pirmkārt, sākšu ar ļoti svarīgu jautājumu, par ko daudz runāju, par to, ka darba vietām ir jābūt tādām pienācīgām un labām. Un tas ir eh, jautājums, kas skar visu pasauli, ne tikai Āfriku. Un galvenokārt šeit tiek runāts par diviem jautājumiem. Pirmkārt, mēs nevaram sasniegt uh, ilgspējīgas attīstības mērķus, uh, samazinot vai pat uh, iznīdējot nabadzību, ja nepievēršamies arī darbietu kvalitātes jautājumam. Ja mēs tikai pievēršamies darbvietu skaitam, tātad kvantitatīviem jautājumiem, tad mēs riskējam ar to, ka būs vairāk nabadzīgo strādājošo, kas strādās, bet tik un tā būs nabadzīgi, kas iekļūs šajā nabadzības slazdā. Un tas arī atstājas sēkas uz uh, patēriņu, uz investīcijām, un tas atstās sekas uz uh, attīstību, izaugsmi. Tātad ekonomiski tas nav efektīvi, tas nesasniedz rezultātus, uh, tātad nerisināt šo darbvietu kvalitātes jautājumu. Bet uh, tā kā visā pasaulē ir uh, ļoti svarīgi nodrošināt pamatiesības, visiem cilvēkiem, tā skaitā strādājošajiem, tad uh, arī darbvieta kvalitātes jautājumam ir daudz svarīgāka dimensija. To vienkārši gribēju pateikt. Tātad šajos divos līmeņos mums ir uh, arī kā globālajai sabiedrībai eh, mūsu pašu interesēs tas ir pāriet no uh, vārdiem pie darbiem, uh, reāli īstenojot uh, pienācīgu darba vietu radīšanu, jo tādējādi ieguvēji būs visi galu galā. Vēl viena dimensija, ko gribēju pieminēt, ir tas, kas tika teikts par uh, dažādajiem jautājumiem. Mums, kā SDO, starptautiskajā darba organizācijai, jebkuras iniciatīvas uh, daudzdimensālais raksturs ir jāatzīst, runāt par jauniešu bezdarba apkarošanu. Šeit runāšu par diviem pirmē, piemēriem. Mēs runājam par prāsmju attīstību, bet uh, lai cik labas būtu prāsmju attīstības politikas, vai cik labas tās būs nākotnē, nav, lai arī cik efektīvas būtu programmas, ja nebūs saskaņotība ar tirzniecības politiku, ar makroekonomisko politiku, ar rūpniecības attīstības politiku un citām politikām, piemēram, lauksaimniecības politiku, tad mēs uh, neiegūsim. Te ir jāizvēlas tāda integrēta un daudz sektoru pieeja. Kā tad to visu paplašināt? Visas šīs manas minētās jomas ir svarīgas. Uh, Bet eh, viena joma, kas ir izšķirīgi svarīga, runājot par paplašināšanu, ir nodrošināt, lai pienācīgas darba vietas, jo īpaši jauniešiem, jaunām sievietēm un vīriešiem, eh, tiek uz, padarīts par makroekonomiskās politikas uh, galveno sastāvdaļu. Arī nacionālās attīstības uh, politikās tas ir jāiekļauj un arī sektoru politikās. Un vairāki uh, Eh, runātāji minēja iniciatīvas, kas mums ir ar Eiropas Savienību, un tur eh, mēs sākam tam pievērsties. Privātās investīcijas eh, un priekšlikumu par to, ko mēs sa saņemam, cik lielā mērā mēs um, šeit raugāmies uz darbvietu radīšanas potenciālu. Tie ir ļoti svarīgi jautājumi, kas uh, būs uh, vērtīgi runājot par paplašanāšanu. Tik uzdots jautājums par to, kā Eiropas parlaments to var atbalstīt, šos pūliņus, šos centienus uh, risināt problēmas. Bet tā ir arī iespēja, ja to pienācīgi izmanto. Pirmkārt, jau pati atzīšana, jau vienkārši atzīt ka tas ir globāls izaicinājums. Tas ir izaicinājums visiem, tāpat kā tā ir iespēja visiem, ja tā tiek izmantota. Un tagad es uh, saku, uh, jā, mēs raugāmies uz Āfriku, jo tur ir vairāk izaicinājumu, bet tas var notikt jebkurā citā reģionā. Tātad, lai kurā reģionā būtu vairāk izaicinājumu, tad uh, uh, uz to, tam ir vairāk jāpievēršas, lai galu galā tas, kas tika pateikts 1945. gadā, lai tas kļūtu par ieguvumu un nevis par draudiem. Un es atkal atkārtoju, Filadelfijas deklarācijā tiek teikts, ka nabadzība jebkur ir drauds labklājībai visur. Un uh, tas attiecas ne tikai uz globālo līmeni, arī uz uh, valstu teritoriju. Un runājot par nevienlīdzības pieaugumu, tas nav tikai jautājums, kas ir aktuāls Eiropā vai ģeopolitiskajos ziemeļos. Mēs konstatējam, ka nevienlīdzība palielinās arī reģionu ietvaros, un šeit es runāju par Āfrikas kontinentu, bet arī valstu ietvaros. Uh, Ja varu sniegt piemēru, ja nemaldos, tas bija Pasaules bankas pagājušā gada ziņojums par nevienlīdzību. Daudzas valstis Āfrikas dienvidos ir piedzīvojuši nevienlīdzības līmeņu pieaugumu, un tas ietekmē sociālo kohēziju, tas ietekmē mieru, tas ietekmē stabilitāti un, protams, tas ietekmē arī socioekonomisko attīstību. Un tā ir tā recepte tam, ko mēs šobrīd uh, vērojam kā pieaugušu radikalizāciju dažādās kontinenta un pasaules daļās. Un pēdējais punkts joprojām raugoties uz darbvietu kvalitāti, jo īpaši runājot par uzņēmē darbību, mēs uzņēmē darbību skatām kā vienu komponenti, bet uzņēmē darbība, kura galu galā um, panāk to, ka aizvien vairāk cilvēku strādā nelegāli, tā nav iešana pareizajā virzienā, jo mēs vēlamies, lai uzņēmēji darbība uh, un tās attīstība palīdzētu identificēt uz uh, nākotni, uz izaugsmu orientētus uh, uzņēmumus un tos atbalstīt ne tikai nacionālā, bet arī globālā līmenī. Ir virkni citu aspektu, kurus varētu pieminēt, bet tos atstāšu pārējiem paneļa darbiniekiem. Paldies dalībniekiem. Paldies. Thank you very much. Lielas paldies. Milzu paldies jums. Un tagad Kristiansen kungam vārds. Pateicos. Nu, tad varbūt par pirmo jautājumu vispirms. Nu, tieši tāpat kā Eiropa ir ļoti daudzveidīga, arī Āfrika ir ārkārtīgi daudzveidīga, par to nav ne mazāko šaubu. Un tāpēc varam runāt par daužām šīs daudzveidības um, dimensijām un tā tālāk, bet varam atgriezties arī pie tā, kas ir um, kopīgs. Un šai nodarbinātības darba kārtībā nenoliedzam kopīga lieta ir tā, ka lauksaimniecības produktivitāte ir problēma jautājums visās valstīs. Es nenozīmē, ka tas jāre, jārisina vienādi, bet lielākoties tas saistīts ar stabilajām kultūrām, tā gal galā joma, kur pārsvarā šie cilvēki ir um, nodarbināti Un ja šāda veida kultūras netiek, netiks kultivēts, tad tas novadīs tālāk pie makroekonomiskas nelīdzsvarotības pārtikas importa pieaugs. Un tas ir eh, problēma jautājums, ar ko daudziem, ar ko daudzi sastops. Tad kā panākt to, ka lauksamniecības produktivitāte pieaug? Un ar to saistīts jautājums, līdz ar to atgriežamies šeit pie tādas tradicionālākas darba, mm, nodarbinātības jomas mm, šai ziņā ir šī agro biznesa puse, piedāvājums pilsētām. Šīs pamat, pamat principi, loģistika, piegāde, kā pabarot šīs pilsētas, un pamatojas uz to ir iespējams ļoti daudz. Um, eh, daudz ko darīt. Nu, tas ir ļoti vienkārši, vai šie cāļi tiks ievesti no Nīderlandes vai no Maputu. Vai Nīderlandieši tad ir, nu, tā teikt, um, nu, spēcīgāk, jeb var izmantot Mozambikā pašā kaut kāda veida pārtikas piegādes ķēdes. Un nu, tas ir tāds viens konkrēts mm, priekšlikums, mm, piemērs, bet tas attiec uz daudzām pārtikas pretēm, jo pastāv milzīga neizmantot, neizmantots potenciāls iekšzemes pieprasījuma rezultātā. Es domāju, par to debatēms jāatceras. Un tas attiecas šeit uz daudzām Āfrikas valstīm. Taisnība, ka, ja rodas tāda riskanta situācija, tad risinājums rast ir grūtāk nekā tā ir gadījumā, ja, protams, esam tādā attīstītākā situācijā. Bet, nu, par šiem jautājumiem tad atkal ir jāris, jādomā, un tad nāks atkal daudzveidība. Bet katrā ziņā tas tāds sākuma punkts. Otrā lieta - nodarbinātības komiteja. Ko tā var darīt šeit Eiropas parlamentā, lai palīdzētu? Ko var darīt Eiropas parlaments? Nu, tas bija pirmais jautājums, kas uzdevu pats sev, tad, kad man lūdz piedalīties šajā mm, runātāju eh, panelī. Nu, varbūt mm, es neesmu gluži tas, kam vajadzētu šis atbildēs. Nu, man liekas, eh, ju, nu, legālā migrācija, iekļuva Eiropā būtu tas pirmais risinājums. 2 miljoni, 700 miljoni, es nemaz nerunāju par visiem šīm palīdzības struktūru, kas tiek piedāvāta Āfrikai. Uh, ir virknē jomu Eiropā jau šobrīd, kur ir vajadzīgs vairāk darba spēka Vācijā pat. Nu, varbūt tas nav tāds labais tonis šobrīd to teikt, bet Vācijā tā ir realitāte, un realitāte kļūs ar vien reālāka un plašāka. Un tad, nu, jautājums ir par to, kā to visu izdarīt tādā veidā, lai uzvar vinētāji būtu visi nu, cirkulārā migrācija, zināmā mērā, varbūt ņemot vērā visu iesaistīto pošu bažas, gan mītnes zemi, gan mērķa zemi, gan eh, visu šo smadzeņu noplūdes jautājums ņemot vērā sabiedrības integrācijas, tika minēta attīstības mērķi. Um, un eh, iepriekšējā iepriekšējā Vācijas samitā par to tika daudz runāts, Un te runājam par, par legālo darba tirgu, nevis šīm neatzītajām personām. Tātad cilvēki, kas varētu tiešām juridiski atbilstīgi ierasties, tātad iekšējā darba tirgus integrācija, šo migrantu integrācija šai tirgu. Protams, daudz, kas mums šeit vēl mācām, varam daudz ko mācīties no citām valstīm, bet varam mācīties arī izmēģinājumu projektiem viens no otra. Vienu otru problēmas un spējuši labāk risināt, citu sliktāk. Es domāju, ka tā ir tā tēma, kas būtu tas pirmais, nu, atspērienu punkts nodarbinātības jomā. Un tūlīt pēc tam nāk tirzniecība. Protams, es pirms runāju par lauksaimniecības produktu tirzniecību, bet ja nevar pie mums ierasties ne cilvēki, ne preces, bet finansējums dos tur, tad ir brīva finansējuma pārvietošanās. Nu, tad tas tālāk rada preču pakalpojumu trūkumu. Ja vēlamies tur radīt darba vietas, tad ir jābūt uh, arī vietai, kur šīm saražotajām precēm palikt. Un tad, nu, nonākam atkal pie tirzniecības darba kārtības. Un tad nodarbinātības darba kārtība, protams, ir ar tādām zināmiem ierobežojumiem, un kā tie šie no, ierobežojumi izpož, izpaužas tālāk. Ir kaut kāds minimums, kaut kāds obligātais jautājums, nu, līmenis, un tad vienā brīdī tomēr mēs nonākam atkal pie šīs tirniecības debatas jautājumiem. Kuras programmas darbojas labāk, man vajadzēja? Domāju, ka daudz tiek runāts par integrētu pieeju, bet, lai to īstenotu praksē uz vietas, tas ir desmitreiz grūtāk. Un tāpēc, ja mēs sākam domāt, kurā vietā tad iznāk šo integrāciju, viena lieta ir pateikt, lūk, mums ir šis makro līmenis un tālāk reģionālais, nu, ap teritoriju iespējams šo integrāciju īstenot tādu kā ķēdi. Un, kad es saku integrēt, tad mm, es domāju, lūk, izpētīt, kāda veida prasmes vajadzīgas šī sektora attīstība, mm, attīstībai. Nu jā, ir tāda, zinām, atvērtība privātajā sektorā un partnerības, protams, mm, ar daudziem multinacionālajiem uzņēmumiem šeit nostrādā. Un, zināmā mērā, šī vērtību ķēde uz vietas tālāk var radīt platformu, kur visiem, visām interesētām pusētām, sa, pusēm sadarboties vienalga, vai tie ražotāji, vai darba ņēmēji, to tālāk tā joprojām. Tāpēc domāju, ka šobrīd, zināmā mērā, mēs izmantojam tādas izmēģinājuma struktūras, izmēģinājuma pieejas integrācijai. Esam vēl, nu tā teikt, nu, skolā, vēl tikai mācāmies Un labi, ka šī nodarbinātības darba grupa var atzīt, ka tas ir tas virziens, kurā mums jādod, bet vienlaikus arī konstatē, ka vēl daudz ko varam mācāties, lai šīs sistēmas vēl jāpilnveido un vienlaikus jau jāīsteno. Un Eiropas parlaments var pieprasīt, lai tas tā notiek, lai šāda sistēma tiktu veidot, ka mēs mācāmies jau strādājot. Nu, varbūt tāds pēdējais punkts par nevienlīdzību. Nu, te atgriežamies pie digitālās jomas un nākotnes. Es domāju, ka šeit potenciālais drauds ir tāds, ka tehnoloģiskā evolūcija um, varētu palielināt nevienlīdzību vēl tālāk. Gan starp valstīm, gan valstu iekšienē. Tehnoloģija darba kārtība, tehnoloģija attīstība līdz ar to un spēja tikt līdzi tehnoloģiskajai attīstībai piedāvā daudz iespēju attīstības valstīs, ir īpaši Āfrikā, bet vienlaikus, nu, tas nenotiks tāpat vien. Uh, Tur ir vajadzīga vesela ekosistēma, kas to aptver, kas ir jāspēcina. Sākot no pašiem pamatiem, nu, piemēram, regulējošā reforma attiecībā uz interneta mm, saskarnēm un tā tālāk. Bet tas tā ir ļoti tāda plaša un savāda joma. Un ja šeit nepietiekam uzmanīgi nerīkosimies, tad nevienlīdzības starp valstīm un valstiekšē netikai un vienīgi pieaugs. Lielas paldies, saka priekšādētāji! Tālāk došu vārdu komisijas pārstāvēji Karlai Montēsī. Mēs dzirdējām, ka tika pieminēta tirdzniecība kā tāds atbilstīgs elements, nu, kaut kas, no kā iespējams panākt daudz ko labu. Mūsu tirdzniecības nolīgumi ir attīstījušies laika gaitā pēdējos pat divos, trijos gados. Tirdzniecības nolīgumi ar Āfriku, ar citām pasaules daļām Te nerunājam vairs tikai tīri par precēm. Nē, šajos nolīgumos tiek iekļauts daudz kas vairāk. Nu, varbūt jūs varētu tad nedaudz pāris vārdos arī par to parunāt. Un tad, un tad kad runājam par lauksaimniecības sektoru, bet tas jau viss ir labi, bet kas ar klimata pārmaiņām? Zinu, ka Austrumāfrikā šobrīd tas jau ir kļuvis aktuāls jautājums, rodas būtisks problēmas, varbūt mazāk rietum, Āfrikas rietum daļā, vai varbūt te kaut ko Eiropa un Āfrika arī varētu darīt kopīgiem spēkiem. Nu, protams, jaunās tehnoloģijas, kas varētu būt tas trešais elements darāmo darbu sarakstā. Zinu, ka ļoti strauji notiek atsevišķās Āfrikas daļās virzību uz priekšu digitālajā jomā Nu, vai arī te varam kaut ko darīt kopīgiem spēkiem, lai gan Eiropa, gan Āfrika gūtu zināmas priekšrocības. Lūk. Nu, jūs tad nu pati varat arī izvēlēties, par ko vēlties runāt, uz ko vēlties, uz kādiem jautājumiem vēlties atbildēt. Paldies! Ja jautājumu bija daudz, un tā tad atgriezīšos vispirmām kārtām pie jautājuma par apstākļiem zināmās valstīs pamatbrīvībām Un ko, ko Eiropa var darīt, kā tā var reaģēt? Nu, skaidrs, ka tieši tā kā tika minēts, šis kontinents ir viens, bet tāpat laikā to ir tik ārkārtīgi dažādu situāciju tajā dažādās valstīs. Ir valstis, kas attīstās, kur ir izaugsma, kur ir augsts izaugsmas līmenis, un var pievērst uzmanība tam, lai būtu pieklājīgas darba vietas, un tad ir tādas valstis, kurās situācija ir pilnīgi nestabila, kur pastāv dažādi riski un tā tālāk. Un līdz ar to reizēm pati vienkāršākā, nu, pats vienkāršākais uzdevums ir vienkārši iedzīvotājs pabarot. Un ir skaidrs, ka arī no Eiropas Savienības puses e, reakcija ir jāmainās atkarībā no konkrētās valsts, no situācijas. Nu, pat e, biju Nigērijas ziemeļaustrumos, kur piedzīvojām, kur tiek piedzīvot regulāri Boko Haram uzbrukumi. Uh, Un es jums varu pateikt, ka tā ir tā Nigērijas daļa, un Nigērija taču ir viena valsts, kurai ir milzīgs ekonomikas potenciāls un izaugsmas potenciāls. 30-40 miljonu iedzīvotāju kopā, bet un tad šī, šī lauksēmniecības pati sirds ir tieši šajā reģionā, un viss tur ir nobloķēts, šī situācija nevar attīstīties tieši šo teroristu uzbrukumu rezultātā. Nu, lūk, šai gadījumā mūsu kapacitāte iejaukties un piedāvāt atbalstu um, konflikta risināšanā ir tas galvenais. Un tad tālāk varam domāt par, noda par nodarbinātību darba vietām lauksaimniecībā. Un tā tad drošības attīstība ir tā as, um, kam mums jāpievēršas. Un, protams, jāņem vērā arī visi šie pamatelementi, kas, kā jau teicu, būtiski, lai varētu um, atsākt ekonomiskas aktivitāti arī ārpus šīm drošības un humanās palīdzības sniegšanas jomām, um, kam pievēršamies šobrīd. Nu, tātad lūk, jau iepriekš mums tagad jāsāk domāt par to, kā mēs varam piedāvāt tālāk, varbūt iespējams, arodu apmācību, profesionālu apmācību, tā lai varētu atsākties šī ekonomikas darbība tūlīt pēc tam, kad tiks nu, šie minimālie apstākļi nodrošināti. Bet nu, skaidrs, ka situācija valstīs ir ļoti atšķirīga šai kontinentā. Kādu lomu spēlēt parlamentam? Nu, te grib atbalstīt to domu, ko teica Luks nu pat domāju, ka ir svarīgi uh, turpināt uzstāt uz tālākām investīcijām un cilvēku kapitāla ieguldījumiem. Ir nepieciešama šāda ieguldījuma cilvēku kapitālā, izglītībā, profesionālajā apmācībā un tā tālāk. Taisnība, ka pats par sevi tas uh, vien neko nedos, bet tas tāpat laikā tas ir ļoti svarīgs elements. Un šobrīd Arī attīstības politikā mēs virzāmies uz priekšu ar kaut kādu veidu intervencijām, un pēdējos gados esam šai, no šās, šis jums mazliet tā kā novērsušies. Un tāpēc ir jāturpina, ir jāturpina pievērsties tieši šim cilvēku kapitālam, izglītībai Āfrikas kontinentā, arodapmācībai, profesionālajām kvalifikācijām. Tātad, lūk, ieguldījumi cilvēku kapitālā. Es domāju, Tas, es domāju, šis Gutenberga samits, kas gaidāms nedēļas noglē, tas būs viens no svarīgākajiem elementiem. Tātad uzstāt lūk uz izglītības, kvalitāti izglītību, to, cik svarīgi, cik kultūra svarīga izglītība un tā tālāk. Tā ir svarīga vēsts. Un tā ir vēsts saistīta, un vēsts, svarīga vēsts saistīta arī ar migrāciju. Eiropā pilsoniskajā sabiedrībā mēs arī valdību vidū piedzīvojam tādus spēkus, kas, nu, liek virzīties um, uz tā, tādā virzienā, ka tiek radīta tāda pretestība migrācijai, um, visāda veida migrācijai, tostarp arī legālai migrācijai. Un es domāju, ka mums jāskatās tomēr ir uz šiem globālajiem uzdevumiem vairāk. Un te mums jādomā par nodarbinātību Eiropā, par darba vietām un nodarbinātību Āfrikā. Mums jādomā par to, kā, eh, nu, nevis paturēt šos cilvēkus katru savā vidas jūras pusā, bet kā, piemēram, veicināt, lūk, juri, juridiski legālu migrāciju, kas ļautu daudz konstruktīvāk pieiet darba viedu aizpildīšanai un varētu būt šīs partnerības ar Āfrikas valstīm. Tā es domāju, ka parlamentam šeit svarīga loma spēlējama. Tātad radīt tādu pretstatu visiem šiem ļoti negatīvajiem spiedieniem, kas Eiropā pieaug un kas vēršas pret migrāciju. nu, viņi, protams, pārsvarā vēršas pret nelegālo migrāciju, bet tas nereti jau tālāk izraisa arī pretestību pret legālo migrāciju. Un um, es domāju, ka jāizvēlas lūk ir šāda krietni konstruktīvāka pieeja, legāla migrācija, dialogs ar mūsu partnervalstīm. Integrētā pieeja, tā tika minēta. Es varu dot arī piemēru. Nu, tas tikai tāds viens neliels piemērs, protams. Uh, Tas ir projekts Nigērijā. Un par to, kā šobrīd cenšamies e, izveidot šo integrēto pieeju. tā, lai mēs varētu sasniegt šos mērķus, vienlaikus izmantojot visas savas politikas, visas šīs intervences modalitātes. Nu, vienalga, vai mēs runājam par makroekonomikas politiku vai um, izglītības jomu. Uh, nu pat tīri tehniskā līmenī jau lauksemniecībā eh, un sociālajā politikā. Tātad, lūk, šīs dažādās intervences, dažādās politikas, jā, mums nav te jāizgudro kaut kas jums, un nav arī, protams, neviena tāda burvju risinājuma, ar ko visu varētu pēkšņi atrisināt, nē. Bet galvenais tātad lūk ir spēt izanalizēt situ situāciju, identificēt tās programmas, kas ir vislabāk piemērotas konkrētam galījumam, un tad tālāk uh, um, identificēt arī vērtību ķēdes un ekonomikas uh, analīze, tad ir jāturpina izvērst tālāk. Tas attiec uh, um, ne tikai uz lauksaimniecību, bet, nu, tādā gadījumā tad, kas ir tā vērtību ķēde, kas jāievēro, lai varētu nodrošināt atbilstīgus rezultātus, nodarbinātību radīt uh, un, turklāt, nu, protams, pieklājīgas darba vietas. Par tirniecības nolīgumiem. Jā, pie šī jautājuma esam daudz strādājuši nu, diemžēl Āfrikas kontinenta gadījumā, nu, ir mums izdevies panākt šo un to attiecības, attiecībās partnerību nolīgumu, bet tāpat laikā trūkst vēl daudz, kā daudzas valstis vēl nav ratificējušas šos nolīgumus, to starp uh, Nigērija, Mauritānija. Un grūtības, ar ko sastopamies konkrētās, konkrētu part, partneru valstu gadījumā parāda tas, kādas priekšrocības ekonomikai, ja mums iespēja parādīt, kādas priekšrocības ekonomikā šai valstī tiks nodrošināts šos nolīgumus parakstot. Tātad te vēl ir vajadzīgs laiks, pārliecināšanas darbs, jās, jākoordinē darbs, jāparāda pētījumi, tā lai varētu pārliecināt, ka tiešām ir pavisam reāls priekšrocības viņu pašu tautsēmniecībai šos nolīgumus slēdzot. Un vēl viena svarīga tēma, kas arī tika pieminēta. Uh, Klimata pārmaiņas. Nu, protams, klimata pārmaiņas ir ļoti būtisks politikas elements. Un tas ir tāds elements, kurā mēs mēģinam darbību sistematizēt. Domājam par to, kā pārliecināties, ka tajā brīdī, kad grasamies finansīt vai atbalstīt kaut kāda veida rīcību lauksaimniecības jomā, mēs vienlaikus paturam prātā uh, ietekmi, kas būs uz klimatu šāda veida darbībai un intervencei. Un kā rīkoties tā, lai, piemēram, dotu priekšroku tāda veida lauksaimniecības tehnoloģijām un prasmju apguvē, kas būtu vidē draudzīgas kuru kon kontekstā jau tiek ņemts vērā, ņemt vērā šī nepieciešamība klimata pārmaiņas apkarot. Jo tas, protams, arī tāds būtisks, būtisks kapitāls, klimats, tas arī ir jāanalizē, jāskata ļoti, tā, jāskata tas tā pāri sektoriem, pāri visam transversāli mūsu rīcības kontekstā, un to starp, protams, tas skar īpaši lauksēmniecības jomu kā jau tas arī tika šeit teikts, lauksemniecība, kā mēs zinām, šobrīd ir tas pamata kapitāls, tas būtiskākais kapitāls, kas varētu radīt darba vietas Āfrikas kontinentā. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Tuvojamies šīs uh, sarunas beigām. Paldies, ka bijāt šeit, ka palīdzējāt uzsākt diskusijas, demonstrējot, ka jūsu darba programma ir tik ārkārtīgi tuva mūsu darba programma un mērķiem šajā komitejā. Mēs runājam par cilvēku cienīgu darbu, un nu, lūk, tā ir mūsu pamatprioritāte. Mm, tad, protams, mūs interesē pasauli ārpus Briseles un ārpus Eiropas. Tāpēc mēs tiešām esam ārkārtīgi pateicīgi par jūsu ierašanos un piedalīšanos diskusijā. Mēs turpināsim strādāt, lai nodrošinātu konsekvenci tajā, ko mēs darām, mūsu kontaktos, mūsu zināšanās par to, kas notiek citur pasaulē. Un Āfrikā praktiski ir mūsu kaimiņu kontinents. Un uh, mūs ļoti interesē, ko mūsu kaimiņi dara, kā viņiem iet, un mūs interesē, protams, arī sadarbība ar viņiem. Paldies vēlreiz!